Uh, good afternoon. Labu pēcpusdienu, dāmas un kungi. Es gribētu sākt komisijas, uh, komitejas sēdi, tātad uh, gribētu aicināt jūs apstiprināt darba kārtību dokuments mums ir eh, izstrādāts darba kārtības projekts eh, šodienai rītdienai, ja nekāda iebilduma vai ierosinājuma nav, tad uzskatu, ka darba kārtība ir apstiprināta. Otrais eh, punkts īpašu priekšsādātāja paziņojuma nav. Varbūt, kad, kad Broka kungs pievienosies, mums viņam būs kas sakāms. Trešais darba kārtības jautājums. Tātad mums ir paredzēts apstiprināt Uh, mūsu iepriekšējo sanāksmu protokolus 29. jūnija, 15. jūlija, 31. augusta un 14. un 15. septembra sēžu protokolus. Vai kādam ir kādi komentāri par šiem protokoliem? Ja nē, tad uzskatam šos uh, protokolus par apstiprinātiem. Tālāk nonākam pie 4. darba kārtības jautājumu. Un tas ir uh, Eiropas Savienības centrālās Āzijas stratēģijas īstenošana un pārskatīšana. Tas ir darba kārtības jautājums. Refer, referents ir no zaļo grupas, Tamas, Tamas Mešerits kungs, te viņš zālē arī ir ēnu referenti. Ir arī klāt devi atzinumu izstrādā Džordži Šeplin, no Inta komitejas Deivids Borelli un no Sieviešu tiesību komitejas Džulija Gārlinga ziņojuma projekta izskatīšana. E, tā tad ir paredzēta, un grozījums varēs iesniegt līdz 17. novembrim, pulksten 18. Šo darbkārtības e, e, jautājumu tātad mēs izskatīsim sekojoši. Izskatīsim šo ziņojumu un arī uzklausīsim ārējus ekspertus, kas ir ieradušies šeit, kas sēž pirmajā rindā, lai uzklausītu tātad jaunākos faktus, notikumus un sveicu Jos Bonstrakungu, kurš ir šeit mūsu vidū. Tika Cercvādze, kas arī ir mūsu vidū, kas arī strādā pie Eiropas Savienības un Centrālās Āzijas stratēģijas un to īstenošanas eh, darbībām. Un tāpat gribētu sveikt Mihālu Romanovski, kurš eh, ir no German Marshall Fund, un viņš ir izstrādājis brīfingu par Eiropas Savienības Centrālā Azijas stratēģija, mm, reģionālie spēlētāji, Krievija, Ķīna, ASV un uh, saiknes ar Eiropas Savienību. Tāpat gribētu atgādināt, ka šīs darba kārtības jautājums balstās uz ārlietu komitejas jau iepriekšējo darbu, veicot pārskatu par Eiropas Savienības stratēģiju 1. jūnijā, kas notika Latvijas prezidentūras laikā, un EAS Uh, klātbūtnē. Uh, Bojan kungu uzklausīšana arī, viņš ir Eiropas Savienības īpašais pārstāvs Centrāla Āzijā, un arī šis pasākums notika vasarā 1. jūnijā. Sākumā došu vārdu Tamašam Mesriču kungam, lai viņš varētu uh, prezentēt uh, sava ziņojuma galvenos punktus. Tamašs lūdzu, tev vārds. Paldies! Paldies, kolēģi! Kaut gan. Uh, gribētu censties izteikties īsi, jo es domāju, ka viedokļu apmaiņa ar ekspertiem būs daudz noderīgāka, jo ar ziņojumu projektu jūs jau tāpat varat iepazīties. Jebkurā gadījumā sākumā gribu pateikties uh, par darbu tiem, kas strādā sekretariātā mūsu grupā, kas ļoti palīdzēja man darbā un veidoja to. Protams, ka jebkuras uh, Atlikušās astītes, kas jāpievelk, tas, protams, būs mans darbs, bet katrā ziņā šī viedokļa apmaiņa, es domāju, būs ļoti labs pamats, lai mēs varētu panākt tādu galīgu vienošanos par tekstu. Otram kārtām gribu pateikties par to, ka man bija iespēja apmeklēt eh, reģionu kopā ar uh, eh, Vidzāzijas delegāciju. Tas eh, bija ārkārtīgi noderīgi, un tāpat arī man bija daudzas sanāksmes ar dažādiem ekspertiem un uh, dažādām amatpersonām par ziņojumā minētiem jautājumiem. Tātad um, uh, Vidzāzijas stratēģija uh, ir tagad iegājusi tās uh, septītajā gadā un 2013. gadā tika izstrādāts progresa ziņojums attiecīgi šajos jautājumos, un mēs domājam, ka labākais būtu veikt izvērtēšanu balstoties uz to ziņojumu un varbūt neizskatīt visus svarīgākos jautājumus saistībā ar visām Vidusāzijas reģionu valstīm. Tas nenozīmē, ka šis ir vienīgais svarīgais elements attiecībā uz šīm valstīm. Bet teksts, kā jūs zinat, nu, ir ierobežots, tur mēs nevaram iekļaut visu tā, ka uh, Esmu apsvēris eh, grozījums, kur iesnieguši kolēģi no šādām grupām. Es ļoti nopietni apsvēru arī varbūt iespēju izveidot pielikumu, bet katrā ziņā mums ir bijusi tāda ļoti auglīga informācijas apmaiņas saistībā ar šiem grozījumiem. Gribētu uzsvērt trīs lietas šajā ziņojuma projektā. Pirmkārt, mēs pozitīvi vērtējam un iespējams tas ir eh, svarīgākais eh, tīri no mana viedokļa, ka mēs šeit pārskatā pozitīvi vērtējam to, ka Eiropas uh, savi, Savienības uh, sadarbība ar reģionu ir jābalsta uz tādu diferenciētu individuālu pieeju. Tas ir reģions, kas nav vēsturisks reģions. Tajā ir vairākas valstis, kuras uh, tīri vēstures spēku rezultātā ir tā kā novietotas reģionā kopā un galvenā raksturiezīme ir tās, ka tās ir uh, bijušās padomju savienības valstis, bet uh, skatoties gan no drošības un ekonomiskās uh, attīstības un sociālās attīstības viedokļa, tur ir dažādi, dažādi situācija. Katrā ziņā man šķiet tikai loģiski tādā diferencētā veidā aplūkot šīs valstis tā lai mēs neuzspiestu tādu pilnīgu, visaptverošu reģionālu sadarbību visās jomās, bet galvenais būtu meklēt potenciālos uh, sadarbības partners reģionālajai sadarbībai, kas vēlētos darboties kopā kādā konkrētā projektā. Un ar šādu sadarbību mēs varētu panākt labākus rezultātus. tātad nevirzot uz priekšu šādu pilnīgi visaptvarošu sadarbību visās jomās, kas jāsaka arī nav īpaši labi vilzījusies uz priekšu. Tāpat laikā mēs konstatējam, ka reģiona stratēģiskā nozīme nu, nav mazījus, mazinājusies, bet tā ir mainījusies kopš 2007. gada, jo savulaik mm, dominēja Afganistānas jautājums un saistītie strateģiskie jautājumi, bet tagad šie strateģiskie mērķi tādi izplūdušāki. Tātad pārāk daudz uzsvara nelikām uz uh, šo aspektu, sagaida vēl grozījums no citiem kolēģiem. Esmu pārliecināts, ka kolēģi vēl nāks uh, klajā ar savām idejām attiecībā uz šiem izaicinājumiem un mērķiem drošības ziņā. Trešām kārtām gribētu uzsvērt, ka galvenā problēma, ar ko mēs saskaramies reģionā, ir tas, ka nepārtraukti tomēr paceļ šie cilvēktiesību jautājumi eh, reģionā. Eh, tas daļais izņēmums ir Kirgistāna. Visur citur, kopš Eiropas Savienības stratēģijas apstiprināšanas, sadarbībā ar Vidusāzijas reģionu, tātad ko esam vērojuši, to, ka faktiski nav notikusi nekāda attīstība, virzības priekšu, principā pat notikusi kāpšanās atpakaļ. Uh, tāds atcerieties šajā cilvēktiesību uh, situācijā, neskatoties uz to, ka esam izstrādājuši dažādas uh, politiskās nostādnes un platformas, un um, notiek regulārs sanāksmes, tāpat laikā šķiet, ka eksperti reģionā uh, ziņo, ka fakti un situācija uz vietas valstīs nemainās, un es domāju, ka tam vajadzētu būt vienam no svarīgākiem elementiem šai nosacītajā pieejā, ko mēs arī ierosinam tālāk strādāt ar šo reģionu. Tas nenozīmē, ka Eiropas Savienībai vajadzētu atteikties no sadarbības ar šo reģionu. Mēs pozitīvi vērtējam, ka ir nepieciešams paredzēt arī attiecīgo finansējumu šai sadarbībai, tāpat laikā uzskatām, ka to vajadzētu labāk fokusēt un uh, vērsties pie to valstu valdībām, kas tiešām ir uh, reāli gatavs iesaistīties, lai mazinātu nabadzību, lai cīnītos pret uh, korupciju, un šāda veida projekti, jāsaka, dod rezultātus. Un visbeidzot, runāt par mūsu ekspertiem un uh, viņu viedokli. Šī diferencētā ieeja, ko mēs ierosinam, varētu būt būtisks devums, lai arī ASV līdzīgā veidā uztver šo reģionu. Esmu ticies ar dažādām ASV amatpersonām, un viņi visu laiku balstās uz pieņēmumu, ka viņiem vajadzētu raudzīties uz šo reģionu kā uz tādu vienotu reģionu, un ka pēc iespējas jāparedz vienota visaptvaroša reģionālā sadarbība, bet arī viņi tagad sāk atzīt, ka iespējams, ka tas varbūt nav īstais eh, veids uz priekšu, un iespējams, ka mēs eh, varbūt uh, darbosimies, kā es teicu, tādos paralēlos uh, virzienos, un to es arī gribēju ierosināt. Paldies! Paldies, Meseričkungs! Un pirms uh, dosim vārdu ekspertiem, gribētu dot vārdu mūsu ēnu referentiem, vispirms Edvard Kukana uh, vārdā, kurš šobrīd nevar būt klāt, Kristians Prēda, tautas partijas koordinators. So, uh, on... Liels paldies priekšsēdētāji, tad, tad Kukana kunga vārdā es vēlētos pateikties mūsu kolēģim Esriču kungam par uh, šo sagatavoto ziņojumu, kā uh, referents Kukan kungs uzskata, ka ir nepieciešams vairāk uzmanības pievērst uh, tiem reģioniem, kas ir mūsu kaimiņu kaimiņi. Es priecājos par to, ka izskanēja tas, ka šis ziņojums ir sadalīts uh, pa tēmām un attiecīgi pa valstīm. Tas lieliski atspoguļo reālo situāciju uz vietas. Vidusāzija ir ļoti atšķirīgs reģions ar dažādu dinamiskumu, tāpēc mums ir nepieciešama diferencēta pieeja katrai valstī. Kukan kungs arī uzskata, ka ir divi, ir trīs punkti, kur viņaprāt būtu jāuzsver šajā ziņojumā. Vispirms Eiropas Savienības un dalībvalstu ārējā rīcība. Uh, Vidus Āzijā ir vairāk jākoordinē, tā ir jābūt konsekventākai un redzamākai. Tas ir nepieciešams, lai izmantotu mūsu ārlietu politikas instruments un šie projekti, kas ir bijuši veiksmīgi, piemēram, izglītības jomā, um, konkrēti kontakts starp cilvēkiem un tāpat arī um, pārobežu sadarbība ir jāturpina. Otrakārt, ir vērojama arī pozitīva attīstība dažu, dažās valstīs, un tas ir atzinīgi jānovērtē. Ar pozitīvu un konstruktīvu dialogu Eiropas Savienība var veicināt savu vērtību izplatīšanos, piemēram, likumu var, labu pārvaldību un cilvēktiesību ievērošanu. Un visbeidzot, iedrošinot valsts reģionā, pastiprināt reģionālo sadarbību un panākt lielāku savstarpējo savienību savienojamība ir ļoti nozīmīgs punkts. Šīm valstīm ir kopīgas problēmas, tāpēc reģionālā pieeja būtu veids, kā risināt to. Un šajā kontekstā Kukan kungs uzskata, ka Eiropas Savienībā ir ļoti daudz labās prakses piemēru ar kuriem mēs varētu dalīties ar partneriem Vidusāzijā. Tiks iesniegta virkna grozījumu eh, šajā kontekstā un eh, būs arī centieni panākt līdzsvarotu pieeju. Paldies priekšsētājiem! Paldies, Kristiāna. Tagad vārds eh, mūsu ēnu referentam no ALDE grupas Nārta kungam lūdzu. Après. Jūs vēlaties izteikties pēc tam? Labi, lai nu tā būtu. Tātad referents vēlas izteikties pēc ekspertiem. Es redzu, ka man Esku kundze nav šeit, arī Jakons arī kundze nav. Nav zālē. Labi. Tad vispirms uzklausīsim ekspertus. Vispirms Banstrkungs, lūdzu. 5 līdz 7 minūtes jums rīcībā. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas un e, Vidusāzijas uzraudzīšanas programma darbojas e, jau septiņus gadus pēc e, Eiropas stratēģijas īstenošanas uzsākšanas Vidusāzijā. Un jāsaka, ka mēs sekojām arī tam, kā tiek sagatavots Eiropas parlamenta. E, ziņojuma projekts. Es domāju, ka tas ir lielisks un um, manis teiktajā tas noteikti arī atspogļosies. Es domāju, ka Eiropas Savienībai ir bijusi diezgan veiksmīga politika pēdējo gadu laikā, izveidojot dažādas institūcijas centrāla Āzijā un veicinot attiecības un vienlaikus arī um, nodrošinot Eiropas Savienības klātbūtni šajā vietā. Uh, pēdējo piecu gadu laikā jau īpaši uzplaukušas attiecības ar Kazahstānu, bet ir arī eh, citas puses, un tā piemēram ir arī ierobežota ietekme vai arī nekāda ietekme. Ehm, tas nozīmē, ka ehm, reģions ir kļuvis nestabilāks pēdējo gadu laikā, un ehm, Centrāla Āzijas valstu režīmu uzskata demokrātiju par draudiem. Es domāju, ka Vidusāzijas stratēģija un starptautiskās attiecības ar Vidusāziju ir um, nu, tāds um, īpašs gadījums, jo daudz spēlētāji domā drīzāk vīzijās, nevis plašākā pieejā. Un ASV, piemēram, ir nākus klajā ar savu stratēģiju, Ķīna ir nākusi ar savu stratēģiju ekonomikas jomā. Uh, Um, arī piedāvājusi līdzekļus, bet patiesībā runa ir par politiku, kas ir izklāstīta. Eiropas Savienība ir attīstījusi paplašinātu stratēģiju ar septiņām prioritātēm, un dažas no tām bieži vien nav realistiskas. Un problēma šobrīd Eiropas Savienībā ir tāda, ka pēc šīs pārskatīšanas un pēc daudziem gadiem ir ārkārtīgi grūti atkāpties no tā visa. Tātad vai nu ir iespējams uh, īstenot šo te politiku, vai arī ir nepieciešama patiesa stratēģija, kur uh, rezultāts ir iespējams izvērtēt. Un es domāju, ka to panākt ir ārkārtīgi grūti. Es pilnībā piekrītu referentam, ka divpusējās attiecības uh, ir tas veids, kā varētu virzīties uz priekšu. Tagad daži vārdi par atsevišķām valstīm. Kazahstāna ir viena no svarīgākajām valstīm Eiropas Savienībai. Ikviena um, Eiropas Savienības dalībās vēlas izveidot savu vēstniecību tur biznesa nolūkos. Eiropas Savienība ir lielākais investors šajā reģionā. Kazahstāna ir jāsaka, eh, tā nedaudz nošķirt no Eiropas Savienības vispārējās stratēģijas šajā reģionā. Kirgistāna ar to sāstījās ļoti daudz cerību arī demokratizācijas jomā. Tā joprojām ir atvērta valsts, bet viss šis demokratizācijas process šobrīd tiek apdraudēts. Valsts kļūst um, ar vien, uh, par arvien grūtāku sadarbības partneri. Nu, mm, ir cerības pēc nesenajām vēlēšanām šajā valstī. Taģikistānā uh, Tačikistāna ir valsts, kurā um, mēs redzam visas Vidusāzijas uh, valstu problēmas, proti mēs redzam, uh, kā pārvaldība noved pie konfliktiem, konflikts ar uh, Afganistānu kā kaimiņu valstī, sliktas attiecības ar kaimiņu valstīm, tā tālāk un tā joprojām. Protams, narkotikas, kas ir viens no um, ļoti svarīgiem jautājumiem. Tālāk, Turkmenistānu. Uh, Eiropas Savienība nav izveidējusi savu uh, delegāciju šajā valstī. Manuprāt, tas ir dīvaini, jo viens uh, no pamatiem 2007. gadā mūsu stratēģijā bija enerģētika. Um, Turkmenistāna ir tā valsts, kur, pie kuras būtu jāstrādā šajā jomā, bet joprojām nav investēts, lai izveidotu delegāciju finansiālā apsvēruma dēļ. Tālāk pēdējā valsts Uzbekistāna arī ar to ir bijušas grūtības sadarboties sankcijas pret šo valsti. Pēc notikumiem 2005. gadā tika atcelta. Kopš 2009. gada tur darbojas Eiropas Savienības delegācija, bet attiecības nav uzplaukušas. Tālāk reģionālā sadarbība. Te jāsaka, ka es esmu drīzāk skeptiski noskaņots. Ir nepieciešams nopietni pārdomāt, ko mēs vēlamies darīt. Ir izglītības programma, likumvaras programma. Un pār visam ir bijis diezgan daudz investīciju uh, robežu kontrolas uh, pārvaldības jomā, bet rezultāti ir ļoti ierobežoti. Arī tāpēc, ka Vidusāzijas valstis nemaz tik ļoti nevēlas sadarboties savā starpā, un tāpēc nav šāds reģionāls sadarbības. Uh, šī sadarbība drīzāk ir jāveido ārējām valstīm vai Eiropas Savienībai. Es piedāvātu pārskatīt šīs programmas un būt arī elastīgākiem to īstenošanā. Tas nozīmē, ka runa nav tikai par, par, par piecām valstīm, bet tās, piemēram, var būt divas valstis kopā ar Mongoliju vai trīs kopā ar Afganistānu vai Azerbaidžānu par enerģētikas jautājumiem. Tā tad ir nepieciešama elastīga pieeja. Uh, Pēdējais punkts, par kuru es vēlos nedaudz parunāt, ir Eiropas Savienības um, palīdzība attīstībai. No 2007. līdz 2013. gadam um, Eiropas Savienība investē 750 miljonus uh, dalībvalstu nacionālas politikas um, um, ietvaros izdevās uh, dubultot šo summu, un tagad ir jauns uh, instruments turpmākiem septiņiem gadiem, kas galvenokārt koncentrējas tikai uz četrām valstīm, bieži vien tikai, un drīz vien tikai uz trim valstīm, jo Kazahstāna nesaņems, un arī Turkmenistāna nesaņems tiešu, eh, tiešu finansējumu ieņēmumu līmeņa dēļ. Nu, Jāsaka, ka sākotnēji mums bija ļoti daudz prioritāšu un ļoti maz līdzekļu un līdz ar to neliela ietekme, bet šī tendence šobrīd uh, mainās. Uh, turpmākajiem uh, septiņiem gadiem paredzēts viens miljārds. Man ir trīs jautājumi, manuprāt, kuriem ir nepieciešams rast atbildi, tad, tad kāds ir tas racionālais pamats. Ja mēs zinām, ka ir tik grūti strādāt pie attīstības jautājumiem Vidusāzijā, korupcija ir milzīga. Un jāsaka, ka mēs esam atteikušies eh, palīdzēt 1,5 valstīm, tātad kāda vispār ir doma tam visam pamatā. Otrs jautājums, kas, manuprāt, ir. Uh, Eh, problemātisks ir eh, sektoriālais budžeta atbalsts. Es domāju, ka Eiropas Savienība ir viens no retajiem partneriem, varbūt arī eh, Pasaules banka ir viena no tām, kas atbalsta Vidus Āziju, Kirgistānu un Taģikistānu, kuras pavisam pamatot ir šīs palīdzības centrā. Bet man joprojām redz, rodas jautājums, uh, Varbūt, ka vajadzētu vairāk ņemt vērā korupcijas jautājumus. Un visbeidzot jautājums par Uzbekistānu. Šī valsts nesaņem gandrīz nekādu attīstības palīdzību no Eiropas Savienības vai no citiem donoriem, un tagad pēkšņi no zila gaisa saņem 186 miljonus eiro turpmāko septiņu gadu laikā. Tātad, kāds ir racionālais pamats šādai pieeja? Arī to ir grūti saprast. Kāds man teica, ka, ka Runa drīzāk ir par to, ka ir ņemts vērā iedzīvotāju skaits un valsts attīstības līmenis, tātad drīzāk tāda tehnokrātiska pieeja. Es domāju, ka šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi. Eiropas Savienībā ir jāsaprot, eh, kāds ir mūsu atbildes, jo attīstības eh, palīdzība ir cieši saistīta ar eh, mūsu valdību kopumā. Uh, manuprāt, turpmāko gadu laikā būtu jādomā par sekojošiem punktiem. Divpusējās attiecības, kas balstīts uz demokrātiskām vērtībām un cilvēktiesībām, un to mēs noteikti vairāk dzirdēsim no kolēģa. Tālāk e, ir nepieciešama sadarbība drošības jomā, un jo īpaši ir jācenšas strādāt pie konflikta novēršanas. Tas ir reģions, kurā turpmāko desmit gažu laikā noteikti potenciāli var izcelties ļoti daudz konfliktu. Tātad Eiropas Savienība varētu spēlēt svarīgu lomu šajā jomā. Un visbeidzot, vienkārša un efektīva attīstības politika, kurā eh, izglītībai ir eh, centrālā loma, jo tā ir vidusāzijas nākotne. Un te nu, tiešām Eiropas Savienība var nākt ar savu pienesumu. Lielas paldies priekšsēdētāji! Lielas paldies, Bonstras kungs, paldies arī, ka ievērojāt uh, runas laiku. Tagad uh, Servāces kundzei vārds. Paldies! Vidusāzijas reģions iespējams ir vissarežģītākais pasaulē. Un piecas Vidusāzijas valstis ir regulāri parādījušās kā autoritāras vai daļēji autoritāras mm, sabiedrības. Uh, Un neraugoties uz nelielām izmaiņām bērnu eh, darba jomā Uzbekistānā un tāpat arī Taģiskānā un eh, citur, cilvēktiesību jautājums joprojām ir sarežģīts, un eh, demokrātija un laba pārvaldība ir apzinātas kā galvenās prioritātes 2007. gada stratēģijā ES. Un uh, progress ir bijis ļoti pieticīgs. Cilvēktiesība aizsardzība nav abstrakts jēdziens. Un, eh, Tur ir nepieciešamas eh, darbojošas iestādes, neatkarīgas tiesas un parlaments, tiesiskums, un tikai tas var nodrošināt pamatiesību aizsardzību. Kazahstāna ir sasniegusi ekonomisko attīstību, un tajā pašā laikā tā ieņem zemākās vietas saistībā ar pamattiesību pamatbrīvību aizstāvību, mēdīju brīvību un plurālismu un demokrātisko iestāžu izveidi. Kirgistāna tiek uzskatīta par visatvērtāko reģionu valsti. Tā ir parlamentārā sistēma, be, kurā tiek eh, diskutēts par represīviem noteikumiem attiecībā uz ārvalstu aģentiem, tāpat arī tie vēršas pret LGBT. Taģikistānā ir otra lielākā politiskā uh, partija un vienīgā re, um, legālā partija, kas ir reģistrēta. Un viņa uh, martā 2016. gadā zaudēja savas pozīcijas parlamentā un 15. gadā tiesa um, paziņoja, ka Islāma renesanses partija ir jāslēdz, jo tā ir ekstrēma terorisma organizācija Tirkmenistāna. Uh, Eh, reģionā spēlē būtisku lomu. Un eh, daži neatkarīgie žurnālisti tomēr ir turpinājuši tajā darbu, pieeja neatkarīgai informācijai internetā tiek kontrolēta. Un eh, tāpat arī problēmas turpinās cietumsistēma. Uzbekistānā tā arī ir cī, svarīga valsts, tajā var manīt izpausmes brīvības ierobežojumus un arī uh, Eh, tas, ka tiek paplašināti ciesas spriedumi un arī piespiedu darbs un pilsoniskās sabiedrības darbs un eh, žurnālistu darba ierobežošana ir regulāra prakse reģionā. Tāpat arī tiek kavēta NVO darbība, ir represīvi likumi, un par tiem notiek diskusijas, eh, un tie arī tiek pieņemti valstī pēdējo desmit gadu laikā tiek runāts par nedrošību, kas arī ietekmē pamatiesības vidējos, tuvējos austrumos un Ziemeļkorejas situācijas attīstības. Arī ietekmē to, ka ir tāds nestabilitāte un trauslums, un tas arī rada nekavējošo, kas draudus Eiropas Savienība. Eiropas Savienība ir izveidojusi politisko dialogu ar Vidusāzijas uh, Mm, valstīm kopš 90. gadu beigām caur mm, partnerības un sadarbības nolīgumu un nu, progress, ko varam redzēt un kas arī parādās padoms e, secinājumos 2015. gada jūlijā, ir, ka tiek attīstītas attiecības ar šīm valstīm. Un konkrētie rezultāti šīm at, ar šīm valstīm attiecībās ar šīm valstīm saistībā ar tiesību aizsardzību vēl ir jāgaida, jo valstis veids dažādus pārkāpumus. Situācija reģionā rāda to, ka ir izaicinājumi, kuriem mēs nav gatavi un papildu šķērslis Eiropas Savienībai sasniegt rezultātus un priekšnosacījums veiksmē reģionā ir reakcijas iespēja. Un veselais saprāts liek domāt par to, ka mm, šai vēlmai pēc demokrātiskām tiesībām jānāk no pašā reģiona, un, lai to panāktu, Eiropas Savienībai jāpaplašina politiskais un ekonomiskais atbalsts pilsoniskai sabiedrībai. Jaunajā finanšu schēmā līdz 20. gadam Eiropas Savienība pārēdz atbalstu vidus, mm, vidus Āzijas valstīm līdz vienam miljardam eiro. Pirms tam bija 750 miljoni, un tas netiek pietiekami atspoguļots atbalstam, kas tiktu sniegts pilsoniskai sabiedrībai. Un te pieauga spiediens un ir nepieciešams, lai sabiedriskā, lai septotiskā sabiedrība rīkotos ātrāk, un tā kā ir iebiedēšana, ir nepieciešams politiskais atbalsts no Eiropas Savienības. Un ir ierobežojoša likumdošana, kas tiek gatavot, un pilsoniskai sabiedrībai nepieciešams atbalsts par to, kā palielināt informētību starptautiskā līmenī un mm, kā rīkoties saistībā ar šiem mm, tiesību aktiem. Mm, kopš 2007. gada Eiropas Savienība savā stratēģijā uzsver to, ka Vidusāzijas reģionam ir stratēģiska nozīme, un Eiropas Savienība ir paredzējusi izveidot spēcīgas un ilgspējīgas attīstības. Eiropas Savienība aicina arī stiprināt tirzniecības un enerģētikās attiecības starp ES un Vidusvāziju, tādējādi pastiprinot stabilitāti un drošību. Un uh, nepieciešams uh, neatkarīgs parlaments, tiesu iestādes un tā tālāk, un un tas palīdzēs uh, veicināt sadarbību. Lielas paldies! Paldies par šo prezentāciju, un tagad dodu vārdu Ramanovs kungam, kurš pastāstīs par Džermalu Maršalu fonda darbu. Paldies! Pavisam īsi es pastāstīšu par Vidusāzijas stratēģiju, ņemot vērā ASV, Ķīnas un. Uh, Eh, zīda ceļu stratēģiju. Tātad šie tirzniecības kontakti, kas agrāk savienoja Eiropu ar Vidusāziju, tas viss atkal ir eh, aktualizējies. Eirāzija ir tāds superkontinents, un tas saražo 60% no pasaules eh, ekonomiskās labklājības. Tajā ir milzīgs iedzīvotāju skaits. Sāksim ar Krieviju. Krievijas saiknes ar Vidusāziju ir ļoti daudzējādas Eh, Krievijai kā tādai nav šī eh, zīda ceļas stratēģija, bet iespējams, ka tomēr šis ir tāds pēdējais eh, reģions, kas ir bijis Krievijas politiskās ietekmes sfērā, un tur varētu izvērst arī projektus. Krievija, Krievijas izpratnē drošība ir ārkārtīgi svarīga. Krievijai ir militārās bāzes, Kazahstānā, Taģikstānā un Kirgistānā eh, enerģētikas ziņā Kremlis nav tik spēcīgs, kā tas bija agrāk. Ķīna eh, kļūst par lielāko gāzes importētāju no reģiona, runāt par tirzniecību. Krievija pēc eh, Ķīnas un Eiropas Savienības ir trešais lielākais tirzniecības partners Vidusāzijas reģionam. Moskava, Moskava atbalsta status quo reģionā. Un tā visvairāk baidās no nestabilitātes, kas varētu novest pie tā, ka vietējos režīmus aizstāja islāma ekstrēmisti. Maskavai ir eh, skatījums kā uz tādas strateģiskas ietekmes eh, zonām, Krievija vairs nediktē, bet eh, kurš vēlas sadarboties ar šo reģionu, tam ir jābūt gatavam konkurēt un cīnīties ar Krieviju. Tālāk, paskatīsimies uz ASV. NATO atkāpjoties no Afganistānas, Vašingtona ir iegājusi jaunā attiecību fāzē ar Vidusāzijas reģionu. Un eh, pēc tam, kad tika slēgta ASV um, kara bāze Uzbekistānā pirms desmit gadiem un Kirgistānā nu pat pirms gada, tātad eh, Vašingtonai tagad ir eh, jāpārstrādā sava drošības stratēģija. Un Hillary Clinton 2011. gadā pārskatīja šo stratēģiju, kad viņa nāca klajā ar jaunu zīda ceļu stratēģiju. Tas ir tāds strateģisks projekts, kas veicina reģionālo attīstību un tirzniecību. Uh, Manuprāt, šī iniciatīva, lai tā būtu veiksmīga, tai nepieciešams eh, vairāk eh, tāda satura, lai varētu piesaistīt eh, uzmanību, lai kļūtu interesantam no, režīmu, no vietēju režīmu skatījumu. Tālāk jādomā par Krievijas un Ķīnas ģeopolitisko nostāju. Tātad viņu uh, lielākais pluss ir uh, tuvums uh, šim reģionam bez tiešas geogrāfiskas piekļuves un ar vājām ekonomiskām saiknēm šim reģionam Vašingtona tā ir jārīkojas tā attālināti. Tagad pāriesim pie Ķīnas. Ķīna ir interesants gadījums. Ķīna ir ambiciozs ekonomiskais un diplomātiskais spēlētājs, kam ir šis austrumu stratēģijas aspekts. Jau 13. gadā Ķīna ļoti skaidri jau paziņoja par saviem uh, nolūkiem. Uh, prezidents Kazahstānā paziņoja par savu jauno zīda ceļu un ekonomisko iniciatīvu, kas ir multimiljardu uh, investīciju projekts, lai uzlabotu savienojamību un lai integrētu šīs Eirāzijas kontinenta valstis. Tātad Ķīna ķērās tam klāt ar tādu lielu instrumentu kopumu Militārijos jautājumos Ķīnas eh, pozīcija kontrastē Krievijai, un tā ir samērā vāja. Tāpat laikā tirzniecībā un enerģētikā Ķīnai neviens eh, nestāv līdzi. Eh, Pekina iegūst gāzi no Turkmenistānas apmēram ceturtā daļa aiziet tātad uz Ķīnu un uh, Kirgistāna tad ir lielākais uh, viņu uh, sadarbības partners. Jā, Vidusāzija ir svarīga Ķīnai, bet Ķīna ir svarīga tieši Vidusāzijas reģionam. Tur ir, nepie, tur ir uh, šobrīd uzsākt šī multimiljārdu investīciju struktūra, un tālāk arī šis Ķīnas zīda ceļa projekts. Vēl, un, protams, saglabāt stabilitāti šajā reģionā. Tā tad jāskatās uz visām šīm eh, varām, kas ir iesaistījušās eh, reģionā. Gribētu teikt, ka Vidusāzijas eh, veiksme, pozitīva attīstība varētu dot ieguvumu visiem, bet ja pretēji šis reģions attīstīsies tā negatīvi, tad atkal tiks ietekmēt visi. Gan Ķīna, gan Krievija ir Mm, sadarbības partneri, un šobrīd tās ir vienīgās, eh, kurās, kuras ir reāli klāt šajā reģionā un kurām ir kapacitāte rīkoties visās jomās, sākot no drošības, eh, tāpat tirzniecībā, enerģētikas sektorā. Manuprāt, varētu teikt, ka Ķīna ir vienīgā valsts, kura līdz šim ir eh, cent... Vidusāzijā uh, piegājusi ar tādu vispārēju skatījumu, kā sasaistīt eh, Erāzijas kontinenta iedzīvotājus un tirgus. Tātad šī vienas joslas eh, zīda ceļa iniciatīva no Pekinas puses arī ir ies, piedāvājusi tādas attīstības iespējas eh, reģionam. Par ASV un Krievijas attiecībām. Esmu pārliecināts, ka arī šeit Ķīnai ir sava loma spēlējama. Tātad mm, Raugoties uz Pekinas eh, mērķiem, tā ir labs eh, attiecības ar Krieviju, un ASV šobrīd tiek uzskatīts par tādu neitrālu partneri, ne ienaidnieku, ne draugu, un Ķīna iespējams apsver šo iespēju darboties eh, kā tādam vidutājam starp Krieviju un ASV Vidusāzijas reģionā. Mans pēdējais komentārs par informācijas tehnoloģiju jomas attīstību, tātad gan programmatūras, gan uh, infra infrastruktūras ziņā notiek uh, varas tāda. Tātad tiek nodrošināts dažādas infra infrastruktūras, uh, dažādiem mērķiem, arī militāriem, bet es gribētu teikt, ka Vidusāzijas uh, reģiona programmatūras izstrāde, šis aspekts ir uh, tikpat svarīgs. Nu, korupcija pilsoniskās sabiedrības tās darbības trūkums. Šie jautājumi ir jārisina tādā pašā veidā, kā, piemēram, veidojot uh, jaunu ceļu vai būvējot jaunu gāzes vadu, cauruļvadu. Un te es saskatu Eiropas Savienības lomu. Paldies! Thank you very much, Mr. Paldies, Ramanovskij kungs, par jūsu komentāriem. Un tagad mēs varam uzsākt debates, uh, un sākumā došu vārdu Nārta kungam, kurš bija mūsu ēnu referents, un uh, tātad izvēlējies izteikties pēc ekspertiem. Nārta kungs, lūdzu. Los expertos han hecho un análisis muy objetivo. Lielas paldies, paldies ekspertiem, kas ļoti objektīvi analizējuši situāciju. Vispirms, protams, ir jāraugās uz to, kas jau ir izveidots uz vietas, un tad jādomā par to, ko mēs no savas puses varam piedāvāt. Piecas Vidusāzijas valstis - Taģikistāna, Turkmenistāna un Kazahstāna, kas ir mm, no marksistiskas diktatūras, ir pārgājušas uz islāma diktatūru, kas patiesībā nozīmē diktatūru, kas slēpjas aiz islāma. Vietējo oligārhi Mm, lieliski tiek galā ar šo situāciju bez īpašām uh, grūtībām un uh, afišē, zinām, nacionālismu. Tātad patiesībā mēs uh, saskaramies ar tādām kā ģimenes dinastijām un ar vēlēšanu palīdzību šīs dinastijas uh, tiek uzturēts uh, leģi, ja šīs dinastijas uztur leģitīmu varu, ja tā varētu teikt. Tā valsts, kurai ir vairāk iespēja izkļūt no šīs situācijas, ir Kirgistāna, bet te ir zināms problēmas. Proti, vispirms jau kopējā robeža ar Afganistānu un šie iesaldātie konflikti reģi, reģionā, kas atrodas pie Kirgistānas un Taģikistānas robežām. Un šie konflikti var um, atdzīvoties. Šie konflikti pastāv šobrīd slēptā veidā, un galvenā problēma ir saprast, ko mēs kā eiropieši varam darīt šajā reģionā, kas no Eiropas viedokļa ir strateģisks. Mūsu politikai ir jābūt holistiskai, un mēs lieliski arī apzināmies, ka dažas jomas, ja nozars mūs interesē vairāk nekā citas, bet mums ir jādarbojas vairākās frontēs, un Um, vairākos reģionos, un Vidusāzija, jāsaka, ir reģions, kas neatrodas nemaz tik tālu no Eiropas Savienības, tāpēc mums ir jāpievērš pienācīga uzmanība šim reģionam. Es piekrītu arī runātājiem, kas uzstājās nu pat pirms brīža. Patiesībā Krievijai ir dominējošais stāvoklis un aiz tās um, ir tūdaļ Ķīna. Uh, Un arī šī te šan, šanhais dialektika iekļauj ar vien vairāk un vairāk valstu, bet jāsaprot, ka galvenais pamats tam visam, protams, ir uh, Krievija un, un tās politika. Mēs šobrīd saskaramies ar strateģisku problēmu, jo um, Krievijas un Ķīnas spēlētāji spēlē ļoti svarīgu lomu. Es nepiekrītu runātiem, kas teica, ka Ķīna varētu kļūt par tādu kā starpnieku starp ASV un Krieviju. Tātad mēs eh, dzirdējām, ka Krievija ir zaudējusi kaut ko no savām pozīcijām šajā reģi reģionā, bet uh, Krievija noteikti tiks iesaistīta šajā reģionā. Tāpēc mans jautājums ir sekojuši. Krievijas un um, Ķīnas pozīcijas ir ļoti skaidras. Es domāju, ka Eiropas Savienībai būtu jānāk klajā ar pašatlācīgu palīdzību un ar strateģisku pieeju un ASV nevajadzētu būt tik lielai klātbūtnei reģionā. Vēl viena problēma, eh, kur pieminēja arī iepriekšējie runātāji, ir korupcija. Tāpat arī um, sistemātiski tiek pārkāptas cilvēktiesības šajā reģionā un visos, reģi visās reģionu valstīs. Ir vēl kāda problēma, kuras saknes meklējams jau 19. gadsimtā, bērnu darba izmantošana kokvilnas eh, novākšanā. Un vēl viena problēma rada arī tas, ka eh, šīs valsts mm, nav saistītas ar pietiekam ar Turkmenistānu. Turkmenistāna ir izolētā situācijā ar šo laicīgo reliģiju, proti Uzbekistānas līdera pielūgšanu, jāsaka, man tas viss ir novedis pie tādas situācijas, kurā valsts ir pilnībā noslēgusies, gluži kā Ziemeļkoreja, piemēram. Vēl viens jautājums, protams, ir saistīts ar klimatu pārmaiņām. Arāla jūras izzušana nav tikai un vienīgi kosmētisks dabas problēma, tā ir patiesa problēma, kas nozīmē arī veselu uh, reģionu pārsāļošanos, kas nozīmē, ka šos reģionus šīs zemes vairs nav iespējams izmantot lauksaimniecībā. Tātad jautājums, vai šo zemi vēl ir iespējams izmantot kā lauksaimniecības zemi. Arī upes tiek kontrolētas Un jāsaka, piemēram, Turkmenistāna um, īpaši nedomā par to, kas notiek uh, citās valstīs uh, pie Arāla jūras. Un risks, ar kuru mēs saskaramies šobrīd, ir uh, tas, ka šis bezcerīgums, kāds ir vērojams uh, šajās valstīs, var um, pārvērsties um, politiskos un sociālos protestos, Un šie protesti nozīmē islāmu. Un islamam, protams, ir šis fundamentālais atzars, tāpēc gan Ķīna, gan Krievija pievērš uzmanību šiem jautājumiem. Vidusāzijas reģions, ņemot vērā tā geogrāfisko konfigurāciju, varētu kļūt par jaunu konfliktu zonu. dokuments, ar kur mēs tikām iepazīstināti, patiesībā izklāst, mm, cik tālu Eiropas Savienība varētu iet, un Eiropas Savienības manevrēšanas iespējas ir diezgan ierobežotas. Paldies! Paldies Nārtkungam! Tagad vēlos dot vārdu um, Alijam Arīkundzei. Paldies priekšsēdētāji! Man jāsaka, ka es pilnībā nepārzinu visu vidus Āziju, bet tomēr esmu vairāk kārt viesojusies šajā reģionā un esmu iepazinusi Kirgistānu, Tačikistānu un uz, eh, Uzbekistānu. Un jāsaka, ka ekspertu teiktajā es uh, dzirdēju daudz ko no tā, ko konstatēju pat uz vietas, bet viņi aizmirst vienu, proti viņi nerunāja par krievu valodas nozīmi. Jo, ja šīm valstīm ir kas kopējs, tad uh, tā ir šī valoda. Uh, ar visu to, kas nāk, nāk eh, kopā ar valodu. Tātad eh, nevajadzētu aizmirst arī šo kontekstu. Tālāk, kas attiecas uz eh, Eiropas lomu, un te es vēršos gan pie dokumenta autoriem, gan pie ekspertiem, mums ir jāsaprot, kāda ir mūsu vīzija par lomu, ko vēlamies spēlēt šajā reģionā, un kāda ir mūsu vēlme iesaistīties šajā reģionā. Patiesībā varētu rasties jautājums, vai Eiropai vispār vajadzētu interesēties par Vidusāziju. Jā, tas, protams, ir reģions, kam vēsturiski ir bijusi ļoti nozīmīga loma. Tas ir viens no reģioniem, no kuriem var būt atkarīgs ģeostrateģiskais līdzsvars, kas šobrīd ir ievērojami apdraudēts ne tikai šajā reģionā, bet arī um, ārpus šī reģiona, tātad blakus šim reģionam, arī tas var radīt problēmas. Tas var radīt problēmas arī, kas ir saistīts ar imigrāciju. Neaizmirsīsim par to, jo mēs redzam, kas notiek šobrīd, piemēram, ar Afganistānu un imigrāciju. Un um, pilnīgi iespējams, ka uh, var parādīties imigrācijas vilnis no šī reģiona, ja um, situācija destabilizē šajā reģionā. Tātad rezolūcijā mēs sakam, jā, Eiropā ir jāinteresējas par šo reģionu, un es par to priecājos, bet varbūt, ka šī uh, ziņojuma pieeja nav līdzsvarota. Un bieži vien mums ir šādas problēmas uh, mūsu komitejā un arī parlamentā. Ir skaidrs, ka cilvēktiesību un likumvaras uh, jautājumi ir izšķirīgi. Tas ir raksturīgi Eiropas Savienības politikai kopumā. Uh, bet es nedomāju, ka Eiropas Savienības ārpolitika var aprobežoties tikai un vienīgi ar šiem jautājumiem, jo kā jau jūs pilnīgi pamatot teicāt pirms brīža, lai mēs varētu parādīt savu spēku, piemēram, arī cilvēktiesība aizsardzības eh, jomā, mums ir jāparāda savu spēks arī citās jomās. Vai nu te ir runa par enerģētiku, ekonomiku, izglītību, tātad strateģiskām nozarēm. Un vēlos teikt, ka Manuprāt, rezolūcijā pietrūkst viens. Mēs um, neesam pietiekam daudz uzmanības veltījuši tam, ko mēs varētu panākt izglītības jomā. Un ir pilnīgi skaidrs, ka um, te ir um, vajadzības šajā jomā. Tāpat um, ekonomiskā integrācija, ilgspējīga attīstība, enerģētikas joma, mēs daudz mazāk par to visu esam runājuši šajā ziņojumā nekā par um, mūsu vēlmēm cilvēktiesību jomā un nosodījumu par pārkāpumiem. Uh, Tāpēc es domāju, ka te ir zināms problēmas. Ziņojumā mazāk uzmanības pievērsts arī drošības jautājumiem un politiskās pārvaldības jautājumiem. Daudz mazāk nekā cilvēktiesību jautājumiem. Manuprāt, tas viss ir savstarpēji saistīts. Un ja mēs vēlamies panākt ko vairāk um, likuma varas jomā un cilvēktiesību jomā, tad mums ir jābūt spējīgiem arī rīkoties eh, šajās manas pieminētajās citās jomās. Tāpēc es vēlētos, lai mēs vairāk runātu par izglītības jautājumiem, par eh, personīgiem kontaktiem. Te noteikti daudz darāmā, jo īpaši domājot par Krievijas ietekmi, arī Krievu valodas ietekmi uz kultūru un tradīcijām, un arī um, ekonomiskās integrācijas un e- enerģētikas jomā, tie ir jautājumi, pie kuriem mums ir jāstrādā. Ja mēs vēlamies Eiropas aktīvu ārpeltīgu, mums ir jāiesaistās arī šajos jautājumos. Es atvainos, ka izteicos tik gari. Paldies! Paldies! Es aicinu kolēģus ievērot viņiem atvēlēto laiku, katram divas eh, minūtes, divi ar pus minūtes, ne vairāk. Šāds skundze. Danke, Herr Vorsitzender. Äh, auch ich möchte mich beim. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos äh, pateikties referentam. Paldies par to, ka viņš iesaistīja arī mūs šajā darbā. Ka mēs ka viņš meklē mūsu palīdzību strādājot pie šī dokumenta. Un pirmais, par ko es vēlētos runāt, ko jau nu, daži teica, tātad kāda ir Eiropas Savienības uh, ieinteresētība, kāds ir mūsu mērķis ar jaunu stratēģiju, un te es vēlētos teikt, ka no vēsturiskās eh, attīstības, kāda ir bijuši šādām valstīm, mūsu interesē vajadzētu būt panākt to, ka šajā reģionā ir ilgspējīga, um, ilgspējīgāks uh, sociā, politiski un, un kultūra ekonomisks uh, struktūras, lai cilvēki tik tiešām varētu dzīvot šajā reģionā. Mēs stratēģijā nevaram aprobežoties tikai un vienīgi ar to, ka mēs um, īstenojam Eiropas Savienības un Eiropas dalībvalstu interesi, bet mums ir nepieciešams daudz aktīvāk iesaistīties um, manas pieminētā mērķa sasniegšanā. Un tāpēc, manuprāt, šajā ziņojumā pietrūks daži punkti. Mums vajadzētu vairāk strādāt uh, pie tā, kāds ir uh, uh, sociāla ekonomiskais un uh, politiskais stāvoklis šajās valstīs, kāpēc ir tā, ka te autokrātijas pārkāp cilvēktiesības, kāpēc pie varas ir uh, tie, kas ir pie varas. Tātad, uh, kā tas ir izrietējis no politiskiem uh, procesiem. Un es domāju, ka mums ir jācenšas ar partneriem veidot šo dialogu šajās valstīs, lai arī cik grūti tas būtu. Mums ir jāparaugās uz to, kā mēs kopā ar citām trešajām valstīm varam attīstīt stratēģiju. Kāpēc pret Ķīnu, kāpēc pret ASV un pret Japānu, vai gal galā mēs tagad cenšamies konkurēt ar šīm pārējām valstīm, vai arī mēs eh, cenšamies visi kopā izveidot piedāvājumu, tātad eh, šīm valstīm atkarībā no tā, kurās jomās viņas ir spēcīgāk um, partneri, un tas dotu arī pienesumu reģionu kopīgā attīstībā. Un pavisam konkrētām mums eh, jāparaugās arī uz Kazahstānu, kas uh, ir, piemēram, pavisam citādākā situācijā nekā Tačikistāna vai Turkmenistāna. Tāpēc es domāju, mums ir jāpastiprina šī pieeja pa valstīm. Un mēs noteikti arī sagatavosim grozījumu šajā jomā. Paldies! Liels paldies Šauc kungam, un tagad vārds mūsu kolēģei no Aldes Baita kungam. Well, thank you very much. Liels paldies! Es uzskatu, ka ir svarīgi, ka mēs eh, beidzot pievēršamies Vidusāzijas eh, reģionam, es eh, stratēģijām Un tur mēs redzam, ka tiek pievērsts vairāk uzmanības šim reģionam, un, protams, mums nepieciešama tāda vispārēja pieeja, bet piekrītu tam, ka, ja mēs e, paraugamies e, cīkāk uz šīm piecām valstīm, tās ir ļoti atšķirīgas. Tādā ziņā, ka tās atšķirās e, attiecībā uz to, kādas attiecības tās vēlas ar es un kādas ir to ambīcijas. Un es tiešām ceru, ka nākamais solis stratēģijā. Ja būs uh, lielāka konkrētība un arī taktiskie soļi pret uh, atsevišķām valstīm. Un runājot par problēmām, jā, protams, cilvēktiesību problēma no mūsu skatpunkta ir ļoti svarīga. Tajā pašā laikā mēs zinām, ka praksē tas ir ļoti sensitīvs jautājums, un mm, tas nozīmē, ka arī citi um, nozīmīgi spēlētāji, kā Ķīna, Krievija, uh, šajā reģionā mm, nerunā par cilvēktiesību jautājumiem. Līdz ar to šīs valstis būtu vieglākā, mm, izdevīgākā pozīcijā, lai palielinātu savu iesaisti reģionā. Bet eh, tas nenozīmē, ka es nevaru arī savu ekonomisko ieguldījumu dot, bet mums ir nepieciešama politika, lai šos jautājumus skatītu blokā. Uh, Un par konkrētākām sfērām izglītība tika minēta. Es vēlētos pievienot vēl vides jautājumus, jo īpaši ūdens tēmu, kas kļūst arvien aktuālāka šajā reģionā. Un tas ir nopietnas iemesls konfliktiem, un Eiropas Savienības ekspertīze Vidusāzijā varētu tikt pievienota. Un tad vēl ir arī eh, starptautiskie aspekti, kā piemēram situācija Irānā eh, pēc eh, sankciju atcelšanas un to, kā šī loma ir mainījusies reģionā. Mums ir ļoti liela uzmanība tam jāpievērš. Tātad apkopojot, es ceru, ka šī stratēģija tiks piemērota, ka tā būs praktiska. Uh, un uh, Vidusāzija Eiropas Savienības kartes aktualitātēs atgriezīsies. Lielas paldies, Paita kungs, un tagad NVD vārdā nākamais runātājs. Lielas paldies! Mm, jā, uh, referenti runā par vēsturisko aspektu šim reģionam, ka tas nav vēsturisks un ka mm, ir jāņem vērā tas, ka pasaule mainās 21 uh, gadsimtā. Un es esmu norūpējies par to, ka ir ļoti grūti noskaidrot par to, kādas ir reakcijas uz cilvēktiesību jautājumiem, pietrūks demokrātijas. Uh, netiek ievērots tiesiskums, par to var paust nožēlu, un mēs esam iesaistījušies vairākās valstīs, bet eh, mums pašiem ir gana sarežģīta loma turpmākajos gados, un mm, ja mēs palielinam uh, atbalstu, vai tas mainīs viņu um, uzvedību, 65% palielinājums. Uh, tika piešķirts es atbalstam, bet nu, te mēs redzam, cik viegli Eiropas komisija mm, tērē savus līdzekļus. Viens miljārds eiro ir tērēts un tas liekas kā labs plāns, bet ja paraugamies uz to, kā nauda tiek tērēta, vai nevajadzētu padomāt par kādiem drošības pasākumiem, citādi tas nav liederīgi. Un uh, Eiropas Savienībai ir jārunā vienā balsī ārvalstu politikā, un tas ir, bet tas noteikti nav tas, ko atbalsta britu cilvēki. Paldies, tagad došu vārdu Šefhauzera. Je, je n'aurais pas à dire. Euh... Man nebūs daudz kas piebilstams euh, vēl bez euh, Mišelas euh, Aljoma arī teiktā, bet visu pirms Nepaļausimies uz šo jauno cilvēktiesību demokrātijas politiku, tā bieži vien var tikt izmantota divējādi. Nu, un jāraugās, vai mm, tur kaut kas neslēpjas, jo es no savas puses eh, domāju par kādu neokoloniālisma pavēdu. Līdz ar to aicinu būt piesardzīgiem, jo īpaši tāpēc, ka mēs eh, cilvēktiesības izmantojam eh, ļoti fokusēti un ar dubultiem standartiem. Tad vēl viena lieta. Mūsu klātbūtnei ir jānotiek sasaistē ar Ķīnu un Krieviju Manā ieskatā mēs nevaram īstenot diplomātiju, kas būtu mm, pretrunā tiem, kas ir galvenie spēlētāji šajā reģionā. Mums ir jāizmanto sādarbība, un te, tā mums neizdodas tik labi, jo mūsu darbība drīzāk izskatās pēc opozīcijas pret galvenajiem spēlētājiem. Līdz ar to ir jārīkojas eh, ievērojot papildu, papildinātības aspektus, tajā pašā laikā arī aizstāvot enerģētiku, ilgspējīgu attīstību un eh, citas tēmas, un Un tas arī ir ticis uzsvērts. Lūk, šie ir tie elementi, kas, eh, manuprāt, ir paši svarīgākie. Vēl es vēlētos uzsvērt to, ka mēs eh, vēlamies tādu visaptvarošu diplomātiju, bet mums eh, kādā brīdī vajadzētu pievērsties arī savām iekšējām problēmām, brīdī, kad Eiropa mm, brūk un jūk, un reizēm man ir tāda sajūta, ka es esmu. Mm, Bizantijā, mm, bet eh, neaizmirsīsim, kādā situācijā ir Grieķija. Mm, mums ir liela izaicinājuma priekšā, un Eiropas Savienībai neizdodas sniegt skaidru atbildi, rēģēt uz šiem izaicinājumiem. Mēs vēlamies eh, darboties visur, un savā ziņā mēs līdz ar to esam smieklīgi. Lielas paldies, paldies, Šafhauzela kungs. Tagad došu vārdu uh, ārējo attiecību dienestu pārstāvēja Berkauskienas kundzē. Lūdzu, trīs uh, minūtes jūsu rīcībā. Thank you, Chair. Uh, the updated strategy is emphasizing. Paldies! Jaunā atjauninātā stratēģija m, mm, parāda to, ka Vidusāzijai ir ļoti liela nozīmība, un te tiek ieviest arī diferenciācijas Mm, princips, jo arī mūsu partneri vēlas uh, izcelt sevi un savas atšķirības no kaimiņiem un arī uh, virzīt uz priekšu divpusējās uh, attiecības ASV um, nesen nozīmētais vēstnieks arī spēlē ļoti lielu nozīmību, arī um, iesaistot starptautiskās uh, organizācijas ANO, Pasaules uh, banku un citas, un tāpat arī uh, Vidusāzijas kaimiņi spēlē ļoti aktīvu lomu reģionā. Izglītības, tiesiskuma, vides, ūdens jomām tiek piešķirta īpaša uzmanība. Mēs vēlamies stiprināt šīs jomas un uh, izmantot arī pastāvošās platformas un projektus attiecībā uz ekonomikas un tirzniecības attī attiecībām, pateicīgs investīciju klimats un stabilitāte satvarā veicina sasaisti ar starptautisko biznesa kom, kopienu un eh, tam ir milzu nozīmība. Vēl vēlētos pievērsties cilvēktiesību situācijai, kaut arī ir eh, redzēti daži pozitīvi gadījumi eh, likumdošanas jomā, lai novērstu spīdzināšanu un mm, attiecībā uz bērnu darbu, cilvēktiesību joma joprojām ir ļoti satraucoša Vidusāzijā, un Stratēģijā ir teikts, ka cilvēktiesības tiesiskums, laba pārvaldība, demokratizācija ir atkarīga no ilgtermiņa politiskās stabilitātes un vidusāzijas ekonomiskās attīstības, un tas ir centrālais elements ES attiecībās ar reģionu valstīm. Cilvēktiesību jautājums ir eh, regulāri parādījies politiskajos dialogos ar vidusāzijas valstīm, tostarp arī valstu un valdību vadītāju sanāksmē. Eiropas Savienība strukturēs eh, un vadīs šo cilvēktiesību dialogus ar visām piecām valstīm, un tas ļauj regulāri novērtēt to, kā situācija ir pavirzījusies uz priekšu šajā jomā, un arī novērtēt eh, pārkāpumus, to starp arī skatot individuāls gadījums. Šīs diskusijas nereti ir grūtas un nevienmēr ir eh, novadušas pie būtiskiem rezultātiem, bet mm, Šīs diskusijas ir svarīgas, jo ļauj runāt par sensitīviem jautājumiem atvērtā un struktūrētā veidā. Eiropas Savienības delegācijas un vēstniecības eh, regulāri mm, notur sanāksmes ar cilvēktiesību jomu pārstāvjiem un ir reģionā arī notikuši mm, dažādi procesi. Un, eh, Tas e, notika arī pirms Fiču dialoga Briselē un citur, un pilsonisko tiesību semināri sapulcē starptautiskos ekspertus un daudz dažādus e, dalībniekus e, katru gadu, un tādējādi tas ļauj strādāt tālāk. Eiropas Savienība atbalsta arī reģiona NVU NVO, kas ir labs instruments demokrātijai un eh, pilsoniskai sabiedrībai. Tāpat eh, tiesiskuma instrumenta jomā ir daudz semināru, apmācību, ko es veido mm, šajās Vidusāzijas valstīs. Access to Justice, piekļuve tiesām mm, un eh, arī tiesu Mm, tiesnešu apmācība un citi. Tāpat ir sadarbība ar starptautiskām organizācijām Vidusāzijā, OECD, mm, organizācijas mm, Eiropas padome un augstais komisariāts cilvēktiesību jautājumos. Paldies. Uh, un tagad es došu vārdu ekspertiem, katram burtiski viena minūte atbildēt uz komentāriem, un Tamašam tad burtiski pāris vārdus, un tad noslēgsim šīs debatas. Lūdzu. Uh, Paldies, priekšsādātāji. Tiešām pavisam īsi daži komentāri par, eh, centrā, par Vidusāzijas reģionu stabilitāti, kas to varētu ietekmēt. Divas lielākās un spēcīgākās valsts, Uze, Uzbekistāna un Kazahstāna, tā, to šīs valsts vada vadītāji, kur jau ir pār 70 gadiem veci, tā tad drīz būs jauni līderi. Šie jaunie līderi šajās divās spēcīgajās reģionu valstīs, tie uh, droši vien uh, būs eh, nacionalistiski noskaņot līderi. Tādas vismaz ir šīs eh, prognozes. Viņiem būs nepieciešama jau argumentācija, kāpēc viņi vēlas vadīt valsti, un tas varētu mainīt situāciju starp valstīm reģionā un tāpat arī pašās valstīs. Tātad tas ir zināms drauds, risks, un gribētu uzsvērt, ka uh, Krievija ir vienīgā valsts, kur iespējams nekavējoties spētu reaģēt, eh, darboties reģionā, bet iespējams, ka Krievija nevēlētos nemaz to darīt. Un šai ziņā te nevajag runāt par tādām lielām spēlēm, bet eh, par nu, to lielo iztrukstošo momentu, kāds te ir. Uh, Manuprāt, šis ir reģions, kur Eiropas Savienība var dot eh, ļoti maz, un ja mums vajadzētu kaut ko dot, tad tam jābūt cilvēku tiesību jomā, tur jāsaka, nekā nav ko zaudēt, un, protams, arī izglītības jomā šajā reģionā. Tātad šīs būtu divas jomas. Paldies, sapratām ļoti labi par eh, cilvēku tiesībām un izglītības ar vadas kungam dzēvārds. Paldies par eh, drošību un stabilitāti. Tie ir divi lielumi, kas ir saistīti ar demokrātiem cilvēku tiesībām, un kā daudz jau te teica Tas ir pamatu pamats ilgtspējīgām attiecībām starp Eiropas Savienību un reģionu. Tātad nepieciešams politiskais un drošības dialogs, un tas būs vitāli svarīgs, lai mēs varētu sadarboties. Paldies, un Romanovski kungam vārds. Paldies, pavisam īsts komentārs. Es piekrītu tam, ko teica iepriekšējie runātāji, bet gribētu uzsvērt vienu lietu ārējo lielvaru iejaukšanās tātad eh, no Krievijas, Ķīnas, eh, ASV puses. Tātad tikai caur šādu iejaukšanos eh, šīs valsts ir pacēlušās tajos augstumos, kādas tās ir reģionā, un Eiropas Savienībai, manuprāt, vajadzētu iesaistīties sadarbībā reģionu, nu, tajos aspektos, ko izgaismoja Johannes. Paldies. Mesteršmit kungam vārds, kā referentam noslēgumam. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par visiem uh, komentāriem. Ļoti daudz esmu uzzinājis. Tāpat jau ieguva informāciju no ēnu referentiem, ka tik iesniegt grozījumu. Kas iztrūks tekstā? Jā, es saprotu, mēs saprotam, kas iztrūks šajā tekstā un kāpēc. Tāpēc, ka ir. Uh, ierobežots apjoms. Mēs ceram, ka zinām elementi tiks ienest ar grozījumiem. Un jau Marija kundzei gribētu teikt, ka tas, ka mēs it kā varbūt pārāk daudz uzsveram cilvēktiesību sadaļu, droši vien proporcionāli mainīsies, tad, kad nonāksim pie galīgā teksta. To es varu garantēt. Tāpat laikā nepiekrītu, ka eh, cilvēku tiesību jomā ir nepieciešams tikai spēks eh, citās eh, jomās. Es domāju, ka cilvēktiesību jomā mm, arī pie tās jāpieiet, ir eh, jārāda savs spēks šai ziņā. Un mums nav tāda īpaši ambicioza cilvēktiesību darba kārtība, bet katrā ziņā nedrīkstētu pieļaut kāpšanos atpakaļ, atkāpšanos šajā reģionā. Tātad, nu, to es domāju, ka nevar uzskatīt par pārāk ambiciozu stratēģiju. Un visbeidzot, pateicos par eh, izteikumiem, kas bija vērst uz konkrētām valstīm. Tālāk par eh, cilvēktiesību, šo darba kārtību, eh, neokoloniālismu atzimšanu. Nu, vienkārši piefiksēšu, ka šai ziņā mēs neesam viensprāts. Paldies, Tamašs, saka priekšsādātājs. Tā tad mēs uzklausījām ļoti vērtīgu devumu no mūsu ekspertiem. Tur tika uzsvērts ne tikai cilvēktiesības, izglītība, drošība, enerģetika, bet arī piecu šo vidusāzijas valstu strateģiskā loma Eirāzijas kontekstā. Tā tad mums ir labs ziņojums. Burjankungs ir mūsu īpašais pārstāvis vidusāzijas jautājumos. Un, ārējās darbības dienas un komisija strādā pie šīs jomas līdz 17. novembrim, tātad līdz 2018. var tiesniegt eh, Meseriča kunga ziņojumam grozījums, un nākošās debats par šo jautājumu ir paredzēts 14. Eh, janvārī, un pēc tam balsojums 28. janvārī, un uh, Vidusāzijas ziņojums tad būs marta plenārs sēdē uh, Strasbūrā. Liels paldies uh, referentam, ekspertiem, visiem, kas piedalījās, un tagad došu vārdu uh, mūsu komitejas priekšsēdim Brokakungam. Un aicinu, Pjēr, ja tu varētu mums te pievienoties, tas būtu ļoti jauki. Kolēģi un kolēģi. Cienījamie kolēģi. Tagad sveicam Pieru Vimonu mūsu vidū. Šodien viņš atkal ir ieradies pie mums, kā Eiropas Savienības padomas eh, prezidenta pārstāvis, lai informētu mūs par sagatavošanos eh, konferencē, kas notiks valētā par imigrāciju. Šī ir ārkārtīgi svarīga konference, un mēs vēlētos pirms eh, šīs te um, viesošanās vēlreiz runāt par to, kas mums bija kļuvis skaidrs arī uh, sarunā ar ANO ģenerālsekretāru Ban eh, Kimunu. Tātad mēs apzināmies, cik ārkārtīgi svarīgs ir šis jautājums, pie kur strādā arī Junker kungs un Mogherini kundze. Es domāju, ka arī šī ārkārtas trust fonda izmeidošana proti ar kuru Junkers nāca klajā, eh, ar, par, par kuru Junkers paziņoja eh, septembrī, ir ārkārtīgi svarīgs signāls. Es domāju, ka imigrācijas jautājums, proti tas, kādā situācijā šobrīd nonākušas vairākas Eiropas Savienības dalībās, šo situāciju mēs varam uh, atrisināt tikai tad, ja mēs vairākās jomās darbojamies arī preventīvu un īstenojam labākus pasākums, lai novērstu to, ka mēs nonākam pie šādiem eh, dramatiskiem um, notikumiem. Un noteikti Piers Vemons mums informēs arī par to. Pier, vārds jums. Paldies priekšsētā. Es centīšos izteikties um, pēc iespējas īsāk, lai varētu atbildēt arī uz jūsu jautājumiem. Es atvainos, ka esmu atkal atgriezies, bet uh, apsolos, ka tā ir tikai pagaidu misija, tā būtu ļoti, ļoti īsa. Es nedarbošos tajā ilgstoši. Es vēlētos uzsvērt trīs, uh, četrus punktus, nevairāk. Pirmais, vēlos atgādināt jums visiem par to kontekstu, kādā tika pieņemts uh, lēmums eh, organizēt valētas samitu. Tas notika šā gada aprīlī. Tolaik mēs piedzīvojām milzīgu spiedienu um, tieši centrāla vidusjūras eh, ceļā. Tātad ceļš, kas nāk no Lībijas līdz pat Itālijai, Lampedūzai un C Sicīlijai. Tolaik um, bija mm, jūrā noslīkuši 800 eh, cilvēku un emocijas sit augstu vilni, un padomu tikās īpašā sanāksmē un pieņem lēmumu organizēt samitu kopā ar mūsu partnervalstīm Āfrikā. Kopš šī laika kāda cita imigrācijas ceļa um, nozīme, proti caur Grieķiju un Rietumu Balkāniem, ir um, pieņēmusies, šis ceļš ir pieņēmies spēkā un pievērs arī uh, vairāk mūsu uzmanības. Tas ir saistīts ar uh, bēgļiem, kas cenšas uh, izglābties no Sīrijas krīzes. Un tagad ir jautājums par to, cik uh, piemērot ir šī te, uh, cik piemērots ir šīs vēlētas samets. Uh, Vairākas dalībvalstis ir uzsvērušas to, ka ir nepieciešams dialogs ar mūsu partneriem Āfrikā un ka mums kopā ir jācenšas paraudzīties uz izaicinājumiem, kuriem saskaramies. Kāpēc? Tāpēc, kad es uzskatu, ka imigrācija no Āfrikas noteikti turpināsies. Tā ir struktūrāla parādība, tā ir ilgtermiņa parādība. Tā ir drīzāk sarežģīts fenomens, jo tas ir saistīts arī ar ekonomisko attīstību, ar klimatu izmaiņu, um, radīto ietekmi, politisko nestabilitāti un uh, drošību. Tad, tad tas viss ir ar politisko dimensiju un visu šo faktoru uh, savstarpējā miedarbība padara šo imigrāciju uh, par tik ievērojumu. Um, fenomenu mums visiem. Mums visiem ir jāpatur arī prātā, ka to imigrantu starpā, kas nāk no Āfrikas, tikai viens no desmit dodas uz uh, Eiropu. Deviņi no desmit uh, pārvietojas Āfrikas iekšienē, tāpēc arī imigrācijas politikas nozīme katrā no Āfrikas dalībvalstīm, un uh, tas, kā šīs valstis cenšas pašas organizēt savu imigrācijas politiku, ir ļoti um, svarīgs jautājums, un tam vajadzētu pievērst uzmanību no Eiropas puses. Mums viņiem ir jāpalīdz tajā pēc iespējas um, vairāk. Tātad, ja mēs vēlamies uzsvērt uh, valētas samita nozīmi, tad uh, no 28 Eiropas Savienības uh, valstu un valdību vadītāju uh, eh, vidus eh, ļoti liels skaits ir piekritis ierasties uz, uz samitu. Apmēram 2-3 dalībvalstis šobrīd um, ir um, vēlēšanu um, priekšvakarā Horvātija, Polija un Portugāla, tāpēc nav zināms, kādu lēmumu pieņem šīs valstis Nu, kāds ir tas rezultāts, ko mēs varam sagaidīt no valets samita? Es domāju, trīs elementi, kas mums būtu jāpatur prātā. Vispirms, valets noteikti apstiprinās visus tos paziņums un visu to rīcību, kur mēs jau esam uzsākuši kopā ar partneriem, arī uh, Āfrikas partneriem, strādājot pie imigrācijas. Tas nav nekas jauns. Mēs strādājam pie imigrācijas jautājumiem kopā ar Āfrikas partneriem jau vairākus gadus. Uh, Mums ir nopietns eh, principu eh, kopums, solidaritāte, atbildība, um, cieša sadarbība. Ļoti daudz, kas jau ir ticis paveikts, pat ja tas nav pietiekami, ļoti daudz ir ticis paveikts pēdējo gadu laikā. Tāpēc arī šis samits, tad valstu un valdību vadītāji ir nolēmuši neaicināt visus uh, 50 plus Āfrikas valstu uh, vadītājus, bet uh, tikai to valstu pārstāvis, proti runa ir par 35 valstīm, 35 valstu pārstāvis, uh, kur ir uzsākuši strateģisko partnerību Eiropas Savienību imigrācijas jomā. Valsts, kas ir iekļauts rabata procesā, tās ir um, Rietumāfrikas valsts un Sahals uh, valsts, Hartums process, Hartums process uh, valstis, Āfrikas raga valstis un viss beidzot ECOVAS reģionālās organizācijas pārstāvi, jo viņiem ir ļoti spēcīga partnerība imigrācijas jomā. Mēs, protams, uzaicinām ir Āfrikas Savienības, ANO aģentūru pārstāvis un uh, citu reģionālo uh, organizāciju pārstāvis, bet galvenais, protams, būs Rabats un uh, Hartums procesa dalībvalstis. Visbeidzot, mēs negrasamies ieviest nekādus jaunus procesus. Ideja ir tāda, ka tas, ko mēs nolēmsim, uh, vēl ir tā tiks um, īstenots izmantojot pašreizējos procesus, tātad padome, darba grupas, kas jau ir izveidots, rotējušās prezidentūras uzraudzība, sekojot tam, kā viss norit. Par to vienojās abas puses, tātad nav nepieciešams izveidot jaunu birokrātisko līmeni un jaunus instrumentus. Mums ir jāstrādā ar tiem līdzekļiem, kas mums jau ir. Trešais princips Um, mums ir jācenšas pēc, būt pēc iespējas praktiskākiem un racionāliem uh, savā rīcībā. Ja mēs paraugamies, uh, kāda lēmuma tika pieņemta Eiropas Savienības un Āfrikas samitā, politiskais paziņojums, rīcības plāns savulaik uh, bija diezgan plašs un vispārējs nekas daudz no tā viss nav iznācis. Tātad gadu pēc šī samita nav īpaši rezultātu, tāpēc šoreiz eh, viss iesaistītās puses vienojās par to, ka mums ir jābūt konkrētākiem un racionālākiem. Um, domājot par to, kā mēs virzīsimies uz priekšu. Tāpēc arī ir ideja, ka daļa no politiskajiem ehm, paziņojumiem, kas eh, cerams tiks pieņemti, uh, ka mēs pie tiem strādājam kopā ar kolēģiem no Eiropas Savienības un arī no Āfrikas puses, tātad mēs strādājam arī pie rīcības plāna, kas detalizētāk izklāstīs to, kāda veida rīcību mēs īstenosim. Un runa ir par piecām galvenajām sadaļām, pieciem galvenajiem jautājumiem, pie kuriem strādāsim. Uh, Vispirms strādāsim pie imigrācijas cēloņiem, vai nu tie ir ekonomiski vai politiski, tālāk eh, likumīga imigrācija, eh, jautājums par to, ka ir jāvēršas pret eh, cilvēku tirgotājiem un cilvēku pārvadātājiem. Um, Tālāk runāsim par starptautisko aizsardzību eh, bēgļiem, kas cenšas iegūt patvērumu un visbeidzot eh, atpakaļ nosūtīšanas un integrācijas misiju. Un katrā no šīm sadaļām mēs esam sagatavojuši sarakstu ar pasākumiem, tātad eh, ilgtermiņu un īstermiņu pasākumiem. Īstermiņā mm, mums ir vairāk nekā 12 eh, dažādu pasākumu, kurus eh, cerams izdosies īstenot turpmākā gada laikā. Protams, tam ir nepieciešama jau esošo instrumentu finansiālā palīdzība, Eiropas eh, kaimiņattiecību fonds un citi instrumenti, kas tiek izmantoti HOM ģenerāldirektorātā. Mums ir nepieciešams sniegt arī divpusējo palīdzību. Uh, ar dalībvalstu atbalstu un papildus vēl tam, kā jau teica priekšsēdētājs, mēs esam izveidojuši trust fondu, kas formāli tiks uh, paziņots uh, tātad valets konferencē. Uh, ir komisija paredzējusi 1,8 miljonus eiro. Mēs ceram, ka dalībās arī nāks uh, klajā ar savu pienesumu iespēju robežās. Tātad, lai mēs varētu uzsākt šī trust fonda uh, darbību, lai būtu iespējas um, balsot, tad ir nepieciešams pienesums vismaz 3 miljonu eiro. Lielākā dal dalībvalsts ir paziņojušas, ka tās pieturēsies pie šīs minimālās summas, bet dažas ir teikušas arī, ka uh, īstenojot valets eh, plānu, ja dalībvalsts būs apmierināts ar to, kā šis darbs norit, tad tās varētu palielināt savu pienesumu nākotnē. Tātad uh, Vēl tā ir runa par to, ka mēs uzsākam procesu, uzsākam jaunu eh, veidu, eh, eh, kā risināt šos jautājumus, par kuriem mēs visi ļoti labi zinām, un mēs ceram, ka šī īstenošanas pasākumi darbosies veiksmīgi. Šobrīd mēs esam nākuši klajā arī ar jaunu politiskās deklarācijas projektu un jaunu rīcības plānu, par kuru diskutēsim valetā. Uh, rīt ar visiem augsta līmeņa pārstāvjiem no visām iesaistītajām pusēm, un mēs ceram, ka mums izdosies panākt vienošanos pirms samita sākuma, tā lai valstu un valdību vadītāji, delegāciju vadītāji varētu formāli apstiprināt šos eh, secinājumus. Nu, es, protams, varētu turpināt un turpināt priekšsēdē, bet es domāju, varbūt tas arī būtu viss pagaidām, lai eh, ļautu vaļu diskusijām Paldies, tagad vārds Penkoviča kungam. <clears throat> Thank you very much, uh, Chairman Brock. Paldies, priekšsādātāji. Paldies uh, Vimund kungam par uh, ļoti labo stāstījumu. Paldies, ka izskaidrojāt, kādas būs galvenās līnijas šajā konferencē. Es uh, nāku no Horvātijas. Austrumu vidusjūras un Balkānu ceļš ir ļoti aktivizējies, uh, runājot par uh, šīm bēgļu migrantu plūsmām, kas nāk no Turcijas uz Grieķiju. Tātad kāda ir šī korelācija starp konferenci Luksemburgā un plānoto pasākumu, jo problēma tiešām ir plašāka kā tikai dialogs eh, Hartums un Rabats eh, procesa ietvaros ar eh, Āfrikas valstīm. Nu, tā tad valetā tas viss tiks pacelts tādā augstākā līmenī. Kā to darīt visaptarošā veidā un kāda ir attīstības komisāra loma, sadalot šo 1,8 miljārdu trasta fondu, ko komisija ir paredzējusi? Paldies! Paldies, saka Hovet kungs. Jā, ir tīri patīkam, ka jūs esat citā kapacitātei atgriezies pie mums. Pirmkārt, par līdzekļiem, tas, ko jūs teicāt. Nu, jābūt pilnībai skaidrībai, humānā palīdzība. Es esmu atgriezies nu pat no Libānas. Ir, tātad tā ir mazākā 50%. Tātad, ja mēs runājam par humāno reakcijas krīzi, krīzes gadījumiem, starptautiskie uh, Uh, ziedojumi sastāv mazāk kā 50%. Ja mēs uh, tagad dibinam jaunus fondus un nepieciešams būt praktie, aktīvākiem, kā gan sabiedrība varētu ticēt uh, mums, veidojot šos lielos fondus, ka mēs esam izpildījuši iepriekšējos mērķus? Es domāju, mums pašiem jāuzdod sev tādu smagu jautājumu, jo, ja mēs tikai solam un neizpildam, tad es domāju, tas tikai grauj uzticamību mums visiem. Par šiem skaitļiem naudu, ko jūs runājāt tādā ļoti pieticīgā tonī, tas tomēr parāda tādu milzīgu starpību starp to, ko komisija ir gatava piedāvāt un ko dalībvalsts līdz šim ir bijušas gatavas piedāvāt, un mm, to nevar neredzēt. Bet te ir divas lietas, divas problēmas. Pirmkārt, runājot par komisiju. Vai mēs tagad norādam sakamsamiem Āfrikas kolēģiem, ka viņiem ir jādara visādas lietas, mēs vienkārši pārbīdam viņiem jau paredzētos līdzekļus. Vai tā tas ir? Rodas jautājums, ja mēs viņiem prasam, lai viņi dara jaunas lietas sadarbības ietvaros, tad kādas jaunas eh, lietas mēs piedāvājam? Jo ja mēs vienkārši tikai piešķiram līdzekļus, kas jau viņiem bija paredzēti, nu tad jāsaka, no viņu viedokļa raugoties, tas nav nekāds lielais ieguvums. Par dalību valstīm runājot. Kāda ir patiesā cerība. Ir jau teikts iepriekšējos samitos, un šis jāsaka piektais samits par migrāciju, tā tad eh, ir teikts, ka būs eh, tādi reāli jauni līdzekļi, un tas ir ticis ierakstīts arī padomu secinājumos agrāk. Nu, ko tad, ko tad mēs te varam domāt, ja mēs runājam par eh, finansēšanas līdzekļiem, tas, ko jūs minējāt? Uh, Varbūt tas, ko es varu teikt publiski, ir, jums ir ierobežota informācija, bet nu vienalga. Vēl uh, divas lietas par drošiem uh, maršrutiem. Es saprotu, ka nebūs daudz diskusiju par to, uh, komunikē projektā par to nekas daudz nav teikts. Un, uh, jā, galvenais ir pārtraukt nedrošu ceļošanu, bet to var pārtraukt tikai tad, ja mēs radam, radam tādus drošus maršrutus. Par to ir runāts arī parlamentā. Vai mēs varam paredzēt, cerēt, ka tur būs kaut kāda virzība šajā jautājumā priekš? Un vēl. Prese saka, ka dalība valstis ceturtdien spersojas uz priekšu, panākot kaut kādu vienošanos ar Turciju Es zinu, ka mēs šajā komitejā rīt par, runāsim par Turciju, bet eh, daudziem no mums ir zināmas, nu, tādas bāžas esam rezervēti par šo darījumu ar Turciju. Tāpat laikā katrs priekšlikums ir jāizvērtē individuāli. Vai jūs esat piefiksējuši kaut kādu progresu, lai finalizētu šo eh, darījumu vienošanos ar Turciju, un eh, vai tas arī tiks pārunāts valetas galotņu sanāksmē? Paldies! Eh, sirsnīgi sveicu, Pjēra, eh, jūsu klātbūtni mēs eh, izjutām. Sunday Press Lielbritānijā ļoti negatīvi atspoguļoja valetas paziņojumu un ierosinājumu, ka Eiropas Savienība tā kā veicinās eh, paņemt to labāko tikai un veicināt migrāciju no eh, Āfrikas, tātad, teiksim, ārstiem, inženieriem, medmāsām, labi kvalificētiem cilvēkiem, tie, kas mums ir nepieciešami, tātad tie cilvēki, kas ir Āfrikas kontinentu nākotnes būvēšanai, un eh, tādā veidā, tātad šiem cilvēkiem braucot uz Eiropu, tad Āfrika kļūst nabagāka, un tad, protams, atkal būs šī otra, šī ekonomisko migrantu plūsma. Tā ka, principā, pamatu problēma netiek eh, risināt par šiem migrācijas plūsmām, un tālāk tika izteikts arī apgalvojums, ka šī milzīgā summa palīdzība, kas tiks dot Āfrikas valstu valdībām, tas tiek darīts, lai, nu, tā saldinātu šo eh, atpakaļ uzņemšanas ideju un principu, ko Eiropa ir biedarbināta. Nekontrolētā migrācija ir svarīgākais, būtiskākais jautājums visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, arī manai, un šī atvērto duru politika, par ko ir signalizējusi Vācija, Sīrijas izcelsmes cilvēkiem, ir satraucis uh, un aktivizējis tos manā valstī, kas vēlas izstāties no Eiropas Savienības, kaut gan mēs neesam uh, dalībnieki kopējā patvērums sniegšanas politikā. Vai kāda dalībvalsts ir domājusi par to, ka vajadzētu atgriezties pie uh, Ženēvas 51. gada ANO konvencijas bēgļu jautājumos, kas, manuprāt, tika izstrādāt pilnīgi citam laikam, pirms globalizācijas apstākļiem, ņemot vērā nacistiskās Vācijas veiktās vardarbības un tajā laikā vēl nepastāvēja šādu cilvēku kontrabanda un nebija paredzēts, ka cilvēki ceļos uh, uh caur drošām valstīm, lai meklētu labāku dzīvi bagātās rietuma Eiropas valstīs, vai arī kā mēs esam redzējuši, ka cilvēki pamet uh, bēgļu nometnes, kur viņi tiek uh, droši uzņemti, teiksim, Turcijā, un pēc uh, vietas, kur viņiem ir droši uh, uzturēšanās un nodrošināt, ka viņi dodas uz Eiropas Savienību, vai mūs uh, tiešām apmierina 51. gada Ženēvas konvencija, vai tā tik tiešām vēl ir atbilstoši saviem nolūkiem. Paldies! Lot of speakers and uh, Pierre Vermont. Jā, mums ir daudz runātāju un Vermona kungām ir. Uh, mm, arī jāpaspēj atbildēt, tāpēc varbūt visi varētu koncentrēt savu sakāmu. Paldies priekšstādātāji, saka Sārnesas kundze. Jūs minējāt, ka šī sanāksme ir ārkārtīgi svarīga, un es jums varu piekrist. Es priecājos uh, redzēt Pieru Vimonu Mm, bet neesmu pārliecināta, ka ar visām labajām īpašībām, kas viņam piemīt, eh, viņam izdosies pacelt šo migrācijas izaicinājumu. Tas ir ļoti liels izaicinājums, viens no lielākajiem, ar kuru saskarās kā Eiropa, tā Āfrika. Es domāju, ka te ir divējāda atbilde. Vispirms ir eh, Eiropas atbilde, kā tā uzņem migrāciju, kā tā cīnās pret nelegālo imigrāciju un uh, vai viņai beidzot ir stratēģija, vai beidzot ir Eiropas Savienības migrācijas stratēģija, vai mēs esam spējīgi katrā dalībvalstī veikt diskusiju par ekonomisko migrantu skaitu, kas varētu ierasties vai nē, vai mēs varam paraudzīties uz to, kas notiek, kad tiek dota atļauja mm, strādāt 3, 4, 5 mēnešus, tad atgriezties savā valstī un pēc tam atkal ļaut strādāt, tā ar nosacījumu, ka tiek ievēroti noteikumi un ka viss notiek likumīgi. Kāpēc atpakaļ uzņemšanas noteikumi nedarbojas? Tāpēc, ka tam ir mm, pārmērīgi efekti, tāpēc, ka mm, tāpēc, ka attīstības sadarbība nav pietiekami liela un mēs nesam spējīgi to mm, saskatīt arī tāpat eh, patvēruma jautājumus, atpakaļ uzņemšanas jautājumus. Mm, mums tam vajag reālu migrācijas politiku un vēl ir arī jautājums, kas saistās ar Āfriku, tas ir attīstības jautājums. Mēs Eiropas Savienība finansēm 50% no attīstības sadarbības eh, no citām valsts, no pasaules valstīm kopā, vai tiešām šī attīstība notiek, vai eh, palielinās pilsētas, kāda ir ietekme uz eh, laukiem, kāda ir ietekme ietekme uz to, ka pietrūkst pārtikas, vai tiek radītas jaunas eh, darba vietas Āfrikā un pavisam īsi secinājumi. Mums ir jālemj par globālu stratēģiju, neraugoties to, ka jautājums ir sarežģīts. Mums nepieciešama skaidra atbilde imigrācijas jomā, reakcija imigrācijas jomā Eiropas Savienībā un tad e, saistībā ar attiestības sadarbību mums tā ir jāuzlabo, jo, manuprāt, tā nedod cerētos augļus.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 Bēgļu un migrācijas jautājums ir kļuvusi par lielu problēmu, un padomas priekšsādētājs ir prasījis pieņemt pasākumus, lai labāk aizstāvētu Schengenas zonu pret mm, bēgļu plūsmu. 2015.16. gadā būšot 3 miljoni bēgļu, kas ieradīšoties Eiropas Savienībā, un es vēlētos. Uh, Mm, prasīt, lai Eiropas Savienības atbildīgās personas, kas nebeidz runāt par labāku robežu aizsardzību, konkretizē, ko tieši ar to viņi domā, jo manā valstī Grieķijā jau ir 200 tūkstoši personu, kas ir ieceļojušas un katru dienu ir 100 tūkstoši cilvēku, kas ierodās un uh, ir šie pārcēlāji un uh, Grieķijai nav iespējams uzņemt visas šīs plūsmas un sekas, kādas tas rāda mm, saistībā turklāt ar krīzi, kas mm, skar manu valsti. Ko darīt ar cilvēkiem, kurus nevaram uzņemt, vai tad mēs viņus atmetīsim atpakaļ ūdenī, kā to dara citas valstis? Kā mums rīkoties ar šiem cilvēkiem, kas ierodas, tāpēc, ka viņi vēlas pamest uh, savu, uh, savas valstis, uh, kurās viņi dzīvoja un viņu uh, Nu, bērni un eh, rīkoties kopīgi ar Āfrikas valstīm, Eiropas Savienību. Eiropas Savienība cenšas rīkoties un darboties ta, tur, kur cilvēki tieši piedzīvo krīzi, bet es absolūti neredzu, eh, ko tad esam darījuši ar eh, ANO palīdzību un NATO palīdzību, un pēdējā sanāksmē, ko sasauca Junker kungs, nevarēja redzēt nekādu šādu veidu sadarbību, vai mēs par tādu runāsim. Un tad vēl par atgriešanas vienošanām, kas dzīvo pie Irākas un Sīrijas robežām, kas tiek uzskatīts par drošām valstīm. Uh, Un ko tad mēs darīsim? Vai mēs aizsūtīsim cilvēkus atpakaļ viņu izcelsmes valstīs, vai arī cilvēki, kuri dzīvo dažādos reģionos Afganistānā, mm, kuras uh, ir krū, krīzi, kaut Afganistāna tiek uzskatīta par drošu valsti, vai šie cilvēki tiks sūtīti atpakaļ. Un vienīgais risinājums, kas varētu būt, būtu pielikt punktu kāram šajā reģionā un radīt drošus ceļus bēgļiem. Vai mums nevajadzētu izveidot veidot pastāvīgus eh, struktūras Turcijā un arī citur. Danke und auch vielen Dank, Herr Vimon, für Ihr Statement. Um, liels paldies un paldies arī Vilmar kungam par sākotnēju uzrunu. Man būtu daži jautājumi. Viņš ļoti lielu uzmanību pievērš tam, ka um, mums ir jānostiprina Eiropas Savienības uh, robežu politika un um, cik es esmu lasījusi, tad ir vēlme sasaistīt ar priekšnoteikumiem šo te palīdzību attīstībai, ir jāsniedz vairāk atbalstu tām valstīm, kas eh, strādā pie robežu kontrolas. Tātad, vai mēs varētu šos piešķirtos līdzekļus vairāk sastaisīt ar šādiem šādiem jautājumiem. Tālāk man būtu jautājums par Hartums procesu. Notu nu, procesu, ko jūs pieminējāt, vai jūs strādājat ar attiecīgo eh, valstu pārstāvjiem arī eh, pie cilvēktiesību jautājumiem un pret spītināšanu un tā tālāk un tā joprojām, vai par šiem jautājumiem tiek pietiekami eh, runāts un arī par atpakaļ nosūtīšanas noteikumiem arī attiecībā uz tām valstīm, kurām uh, ir slikti rezultāti cilvēktiesību jautājumus, vai, jūs nosūd, vai ir paredzēts nosūtīt cilvēkus atpakaļ arī uz šiem jau, šīm valstīm. Paldies, paldies Lakbīlērs kundzei. Tagad vārds mūsu kolēģim no Lietuvas, Aleknaits kundzei. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, vēlētos izteikt dažus vispārīgas dabas komentārus par situāciju. Dargie kolēģi, mēs Eiropas Savienība, kā vislabklājīgākā pasaules daļa, mums būtu jāspēlē adekvāti nozīmīga loma pasaules politikā. Mums vajadzētu uh, izveidot un eh, aktīvi rīkoties saskaņā ar proaktīvu darba kārtību, nodrošināt drošību mūsu pilsoņiem un pasaules kopienas pārstāvjiem. Dzīvojot ilūzijā, ka mūsu pašu drošā dzīve ilgs mūžīgi, mēs uzvedamies kā laba vīra, laba sieva, ļaujot tikai viņam eh, parūpēties par vairumu lietu apkārt. Tas nozīmē, ka globālās darbības ir veikuši citi globālie spēlētāji, kamēr mēs, eiropieši, eh, ieņemam eh, rea tādu pozīciju, ka mēs rēģējam vēlāk, un tagad ir tāda aizsardzības pozīcija, redzot, ka um, migranti kopā ar bēgļiem šķērso mūsu ārējās robežas. Tas ir globāls izaicinājums eh, kas mm, prasa pēc vienotas stājas. Mums ir jābūt solidāriem un uzmanīgiem pret cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama palīdzība, bet tajā pašā laikā mums ir jāsūt skaidrs signāls, ka kriminālais kontrabandas biznes un nelegālā migrācija netiks paciestas. Uh, Kopīgās ārējās ēs robežas varētu tikt nodrošinātas tikai tad, ja mēs strādājam kopā. Tāpēc es ļoti spēcīgi atbalstu domu par kopīgu robežu kontrolu sistēmu izveidi. Tas ir mūsu kopīgais mājas darbs, kas ir jāizpilda. Un līdz pirms tas notiek, ir jāizveido pastāvīgs pārvietošanas mehānisms. Tātad tā izveida būtu pāragra un tas būtu neproduktīvi un tas nebūtu efektīvi. Eiropai nav tiesību padoties. Eiropai ir jābūt spējīgai kontrolēt šo situāciju. Lielas paldies. Tagad Kerverkungam vārds. Thank you, Chairman when you look at the list of invitees to this week's conference, it is of course. Paldies. Eh, protams, eh, jāsaka, ka man diezgan lielā mērā pārsteidz, ka nav neviens uh, Sīrijas vai Lībijas pārstāvs, kas uh, apmeklēs, neskatoties to, ko mēs domājam par viņu elitu vai valdību. Un uh, tāpat arī no Saudarābijas, neskatoties uz viņu uh, lomu risinot konflikts un arī viņu potenciālo lomu migrantu uzņemšanā. Tas iet pretrunā tam, ko teica runātājs un arī tam, kas tika runāts pagājušajā mēnešī, bet Somālija ir uz, uzaicināta, tai nav pat ievēlēta valdība, tā nevar uh, uzturēt uh, situāciju valstī, tad ko tad viņi pārstāv? Un uh, ne jau no Somālīlandes pils, uh, cil, cilvēks, kas cenšas darīt savu labāko, lai uzņemtu bēgļus uh, arī no Jemenas. Uh, Vai jūs piekrītat man, vērtējot to, ka ir žēl, ka Saudarābijas valsts nav iekļautas? Other... Paldies, viena minūte, ceru, ka arī pārējie kolēģi izteiksies tikpat precīzi. Gālerkungs, paldies, jā. Jūs gluži pareizi norādījāt jau sākumā, ka iepriekšējie rīcības plāni nav īpaši daudz devuši, un tik tiešām ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs sāktu konkrēti darboties. Uh, Mūsu militārā misija Sofija ieiet otrajā fāzē. Uh, tātad notiek cīņa pret šiem nelegāliem pārvadātājiem, vai nevajadzētu pāriet pie trešās fāzes, kas ir paredzēta pie Lībijas uh, robežām, uh, ostām. Arvien vairāk Mēs runājam par rīcību trešajās valstīs, runājot par Āfriku. Esmu pārliecināts, ka nepieciešams vairāk jaunu līdzekļu, bet ir nepieciešams arī struktūras, kas ir atbilstošas mērķim, tādā ļoti konkrētā izteiksmē. Vai mēs varam veicināt Āfrikas partnerus darīt to, paredzot viņiem konkrētus līdzekļus, lai cīnītos pret šiem uh, Uh, cilvēku kontrabandistiem tajās valstīs, kur viņi aktīvi darbojas. Un, man liekas, viņi daudzās valstīs ir ļoti aktīvi un cenšas cilvēkus uh, pārvadāt uh, ziemeļvirzienā. Un vai jūs nedomājat, ka mm, būtu iespēja konkrētus vienošanās panākt, lai viņi tiešām pārtrauc aptur šos cilvēku kontrabandistus un, ja viņi to veids, tad mēs viņiem varam sniegt lielāku atbalstu. Paldies, Mihail, un tagad Pancērī kungs, kurš ir atbildīgs par Magreb valstīm. Uh, paldies! Labu dienu visiem, un prieks jūs atkal redzēt. Gribēju uzdot divus jautājumus. Pirmais, cik eh, lielā eh, mērā mums būs tāds reāls un īstenojams plāns? Jo, jā, nu, Eiropa padomju ir norādījis, mums ir nepieciešams rīkoties. Ko tad mēs darām? Šķiet, ka mēs. Uh, netiekam galā, nerisinam, neatrisinam šo migrācijas jautājumu. Es, eh, tāpat kā Ričards Hovets, arī biju konkrētajā minētajā braucienā Beirūtā, un eh, jā, tad rodas jautājums, eh, tātad līdzekļi it kā mums ir, bet neesam pārliecināti, kam tos nodot. Tātad ir jādomā, kā pārvaldīt šos līdzekļus. Piemēram, Libānā ir valdība, kas jau ir krīzes situācijā vairākus mēnešus kontakti, kāda mums bija Libānā un arī Jordānā, Jordānijā, nu šķiet, ka mēs dodam iespēju sīriešiem tagad eh, pārcelties uz eh, Eiropu. Vai mēs eh, tiešām gribam risināt šos jautājumus nopietni valetā vai nē? Paldies, saka priekšsādātājs. Tagad vārds Stanam Irokungam. Stanamīro kungs no Bulgārijas. Paldies, cienījamie kolēģi. Paldies par eh, jūsu izteikumiem. Esam uzklausījuši šeit jau daudz, ko es neatkārtošu iepriekš teikto. Bulgārijai svarīgākais ir eh, atbalsts saistībā ar Turciju eh, migrācijas jautājumos. Tātad tas mums ir vitāli svarīgi, jo mums ir ārējā robeža ar Turciju. Robeža starp Turciju un Bulgāriju varētu pārtapt par eh, migrācijas maršrutu arī nākotnē. Vai ir skaidrs skatījums par atbalstu, ko paredz Eiropas Savienība eh, loģistikas un eh, finansiālā ziņā, vai ir skaidrs skatījums par eh, kreditēšanas iespējām ar nosacījumu, ka hotspots šī uzņemšanas centri tiks izveidoti ārpus Eiropas Savienības tā tad izslēgt šādu hotspot veidošanas koncepciju Itālijā un Grieķijā. Un vēl viens jautājums, kas ir Bulgārijai ļoti svarīgs, uz to mēs esam jau norādījuši, un tas ir sekojošs. Mēs ne, neesam Schengenas zonas sastāvā. Protams, Schengenas zonas Iestāšanās Schengenas zonā, protams, prasīs zināmu laiku, tāpat laikā mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai mums būtu piekļuvi Schengenas informācijas sistēmai. Tādā veidā mēs efektīvāk varētu kontrolēt savu robežu, kas ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža. Vai tiek runāts par iespēju dot uh, Bulgārijai piekļuvi Schengens informācijas sistēmai, tātad un arī citām Eiropas Savienības valstīm, kurām ir uh, ārējās Eiropas Savienības robežas, pat ja šīs valstis nav Schengens sastāvā. Paldies! Uh, vārds uh, Jurek kungam, paldies, priekšsādātāji. Vairāki kolēģi jau pieminēja ļoti svarīgi jautājumu, ka mēs, ko neesam atrisinājuši aprīļa beigās, notika Eiropadomas ārkārtējā sanāksme un tika pieņemts trīs lēmumi par trīs dažādiem virzieniem, kā rēģēt uz šo nelegālo imigrāciju, tātad finansiāla, visvairāk skartajām valstīm un tad uh, šo migrantu pārvietošanu un tālāk nelegālā imigrācija. Tātad šajos trijos aspektos Uh, šī akcija Sofija, operācija Sofija tagad uh, ieiet trešajā fāzē, un uh, mēs varbūt labāk varēsim risināt šos izaicinājumus. Tāpat laikā neesam dzirdējuši neko par to, kā Turcija cīnīsies pret nelegālo imigrāciju. Šo nelegālo cilvēku pārvadātāju klātbūtni Turcijā nozīmē, ka pavisam drīz varētu atvērties eh, jauns nelegālais pārvadāšanas maršruts eh, caur Melno jūru. Tātad mans jautājums ir šāds, ko mēs darīsim ar šo seš, eh, trešo fāzi, vai reāli notiek pārēj uz trešo fāzi šajā operācijā, vai mēs reāli daram to, kas jādara, vai mēs aizsargājam mūsu valsts robežas, jo tas ir fundamentāli svarīgs jautājums, jo tīpaši Eiropas Savienības dalība valstīm. Paldies! Hay dos emigraciones, la emigración por necesidad de seguridad. Paldies, eh, saka Nārta kungs. Tātad mēs runājam par dažādu veidu imigrāciju, un es gribētu vērst uzmanību uz eh, nelegālo imigrāciju. Tātad pastāv tāds milzīgs uh, korupcijas eh, fenomens eh, nepastāv ļoti bieži cilvēkiem nekādas alternatīvas eh, nākotnes, ir milzīga nabadzība un nav nekāds skatījums, nekādas cerības nākotnes iespējas. Un, piemēram, no Nigerijas, no Malī nākošie cilvēki, katram no viņiem ir bijis jāmaksā 3 līdz 5 tūkstoši eiro. Viņi ir pārdevuši savus ģimenes dārglietas, ir pārdevuši savus ģimenes zemes eh, īpašums. Viņiem tā ir, tas ir milzīgs, eh, milzīga summa, kas viņiem jāmaksā par šo transportēšanu. Un tad eh, tādā veidā viss, teiksim, vai nu ģimene vai cilts gūs šo cerību, ka viņi varbūt kaut kad pārcelsies uz Eiropu. Un šis cilvēks, migrants, saprot, kāda ir viņa loma. Tātad šie cilvēki tiek izmantoti ceļā, šajā migrācijas ceļā. Problēma ir tāda, Eiropa nedod skaidru signālus, ka ir jāizvairās no šo cilvēku bojā iešanas ceļā un no viņa izmantošanas, izvarošanas. Drīzāk mēs dodam signālu, ka viņi tagad tiks sūtīti atpakaļ kā ekonomiski migranti. Mēs neredzam ikdienā šo cilvēku ciešanas, ko viņi piedzīvo. Tātad, tad, kad mēs runājam par viltotiem dokumentiem, piemēram, no Somālijas valsts piedarīgajiem vai no Nigērijas nākošiem, kur ir iespējams nopirkt eh, dokumentus. Un uh, policijas iecirknī ir iespējams nopirkt arī autentiskus dokumentus. Mēs te runājam par nēsošām durvīm, un galvenā problēma ir tāda, ka ir valsts, kas saņem attīstības palīdzību no Eiropas uh, Savienības, bet, kad mēs gribam izraidīt šos cilvēkus ekonomiskos uh, migrantus, tad, kad mēs viņus gribam nosūtīt atpakaļ, tad šīs valsts atsakās viņus pieņemt. Tā tad, ja mēs neprasīsim, lai šīs valsts, kuras saņem ekonomisko palīdzību, lai viņus uzņemtu atpakaļ savus valsts piedarīgos atpakaļ, tad pretējā gadījumā mēs principā vienkārši tikai līdzdarbojamies visā šajā ciešanu un nāves uh, virpulī. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies Vilman kungam, paldies, ka atgādinājāt mums par to, ka pēc aprīlī pieņemtā lēmuma. Uh, Eh, imigrācijas eh, ceļi ir mainījušies, tātad, un nu, zināmā mērā mainījuši arī eh, imigrantu profilu, var teikt, ka runa tagad ir par citu valstu pilsoņiem. Jūs runājat arī par to, ka vispirms ir jārunā par Āfrikas problēmu. Deviņi e, no desmit imigrantiem patiesībā e, migrē Āfrikas ietvaros, un es domāju, ka ir svarīgi to atgādināt, lai mēs relativizētu e, šo fenomenu. Jūs runājāt arī par to, ka mums ir jārunā, jāsadarbojas ar valstīm, kurām ir kopīgs atbildības un solidaritātes princips, tātad tām valstīm, ar kurām Eiropas Savienība jau sadarbojas. Tāpēc es esmu skeptiski noskaņot par rabats procesu Eh, valstīm, un jāsaka, ka par Hartums procesu valstīm man ir vēl lielākas eh, šaubas. Nu, piemēram, Sudāna un Eritreja. Kā jūs grasāties cīnīties pret imigrācijas cēloņiem un saknēm šajās valstīs, ja šo valstu valdības patiesībā ir tās, kas izraisa šo imigrāciju? Pilso, vešanās pret pilsoņiem, Um, šajās valstīs, un tātad kādas sarunas ir iespējams vest ar šī režīma pārstāvjiem, kādu e, imigrācijas politikas pārvaldīšanu jūs varat īstenot šajās valstīs, un, un kā mēs varam vērsties pret uh, cilvēku uh, kontrabandistiem kā jūs varat kontrolēt to palīdzību, kas tiek piešķirt šīm valstīm, ja valdība ir korumpēta? E, Eritrejā nav nekādas uh, valsts struktūras, un kā gal galā šī palīdzība var sasniegt ja iedzīvotājus? Runa ir par 200 miljoniem eiro, kas tiks piešķirta, un, ja es pareizi sapratu, tad šie trasta fondi galvenokārt uh, e, tiek piešķirti uz attīstības palīdzības rēķina. Uh, Es nedomāju, ka tas palīdzēs mums īstenot ilgtermiņa risinājumu. Es domāju, ilgtermiņa risinājums ir legāla imigrācija. Kādi ir konkrēti pasākumi šajā jomā, kas tiek īstenoti? Jā, paldies priekšsēdētāji pavisam īsi. Kā jau teica eh, Vimankungs, tā ir milzīga problēma. Paldies Vimankungam par to, ka viņš ir ieradies šeit šodien. Mēs vienmēr priecājamies jūs redzēt mūsu vidū, bet, protams, ka runa ir par struktūrālu problēmu. Imigrācija no Āfrikas uz Eiropu mums nav tā īstermiņa risinājuma. Jūs teicāt, ka tiks īstenot konkrēti pasākumi šī rīcības plāna ietvaros. Varbūt jūs varētu mūs konkrētāk informēt par to, kādiem pasākumiem, par kādiem pasākumiem ir runa, ko mēs varam sagaidīt. Uh, Kā mēs varam nodrošināt to, ka tās eh, valsts, no kurām nāk šie bēgļi, tik tiešām piekritīs šiem konkrētiem pasākumiem, kurus jūs vēlaties īstenot? Paldies! Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es eh, vēlētos teikt, ka Mans pārstāvētā valsts Bulgārija dara diezgan daudz, lai aizsargātu Eiropas Savienības ārējās robežas. Mums um, nav tā privilēģija būt uh, Schengens zonā, bet mēs noteikti diezgan labi aizsargājam robežas tīri no tehniskā viedokļa. Mans jautājums būtu par konkrētiem pasākumiem. Jūs teicāt, ka valēts konferencē ir paredzēts spērt soli konkrētu pasākumu virzienā. Vai jums nešķiet, ka mēs tomēr novēlot īstenojumu savu atbildes reakciju, redzot, kāda ir situācija Āfrikā, redzot, uh, kādās pozīcijās ir islāma valsts. Varbūt, ka mums bija nepieciešama cita veida rīcība, varbūt, ka mums ir jāpieņem lēmumu ātrāk. Un varbūt tas būtu veids, kā mēs varētu atrisināt šo krīzi, jo mēs nevaram gluži vienkārši pievērt acis uz notiekošo. Paldies! Paldies, paldies priekšsēdētājiem, paldies par daudzajiem jautājumiem. Mēģināšu atbildēt uz pēc iespējas vairāk jautājumiem. Vispirms es vēlētos um, vēlreiz uzsvērt to, ka Valets samits nerisinās Sīrijas bēgļu jautājumu un Rietumu Balkānu ceļu. Tas tiks atstāts citu fórumu pārziņā, piemēram, Eiropadomē, kas tiksies pēc samita. Tāpēc viens no jautājumiem, kas tika uzdots, izrietē no tā, ka Sīrija, eh, Saudarābija un Turcija eh, nepiedalās, nu, tas ir ar nolūku tāpēc, ka runa ir par samitu, kurā mēs runāsim par Āfriku, mēs nerunāsim par eh, tuvajiem austrumiem un jautājumiem, eh, kas saistīti ar tuviem austrumiem. Ne jau tāpēc, ka tas būt, nebūtu svarīgi, tas, protams, ir svarīgi, bet par tiem tiks runāts eh, pareizajā vietā un pareizajā laikā. Tāpēc jāsaprot, ka valetā lielā mērā tiks runāts par imigrāciju no Āfrikas. Par komisijas lomu īstenojot trust fondu. Plenkovičs kungs uzdev šo jautājumu. Jā, Tie būs komisijas dienesti un dalībās, kas būs nākušas ar savu pienesumu, kurām būs uh, balsošanas tiesības, plus dali, uh, Āfrikas valsts, kuras būs novērotājs dažādajos komitejās un arī tiks pārstāvētas Trust fonda uh, padomē. Viņiem būs jādomā par to, kā mēs varam strādāt pie šī jautājuma. Um, valets eh, rīcības plāns būs tāds kā ietvars visam eh, tam, tas pavērs ceļu, tas dos idejas par to, ko ir iespējams paveikt, un, eh, protams, ka komisija, kas ir piedalījusies Valets konferences sagatavošanā, lieliski to visu pārzina, jo tā ir piedalījusies visā šajā diskusiju procesā, bet vienlaiks mums ir jāļauj arī Trust fonda iestādēm īstenot savu lomu, Ja mēs vēlamies detalizētāk runāt par šī rīcības plāna individuāliem projektiem, tad jāsaka, ka to izlems vai nu Trust fonda padomu, vai arī e, to izlems attiecīgi instrumenti. Jums ir jāsaprot, ka mums ir jāraugās uz visu ainu kopumā, lai saprastu, kāda ir tie pasākumi, kurus mēs īstenosim. 1,8 miljārdi, kas būs Trust fondā, uh, tas nav vienīgais. Mums būs vēl papildus finanšu fondi, kurus mēs varēsim izmantot gan no Eiropas Savienības attīstības fonda, gan no citiem līdzekļiem. Tātad gal galā runa ir par visu mūsu attīstības politiku, palīdzību, kur ir iespējams pienācīgi izmantot, paraugoties, protams, uz savstarpējo miedarbību šajā imigrācijas procesā. Tālāk par humāno palīdzību. Hovit kungs, jā, jūs pamatot teicāt uh, um, to, kas notiek uh, Jordānijā, Libānā un Turcijā. Es domāju, ka Eiropas uh, Savienības dalībvalstu pienesums uh, palielinās, bet uh, runājot par Valetu un Āfriku, ir diezgan iespaidīgi uh, bēgļu uh, diezgan iespējams bēgļu nometnes, piemēram, Kenijā pie Somālijas robežas, un uh, mūsu mērķis ir arī turpmāk palīdzēt uh, sniegt atbalstu šīm bēgļu nometnēm un uh, uzlabot mūsu palīdzību. Proti Mēs esam piefiksējuši, ka ir nepieciešams vairāk atbalsta drošības nodrošināšanai šajās nometnēs, tāpat izglītībai. Mums ir jāizno pasākumu, lai palīdzība būtu efektīvāka. Runa par to, vai mēs tikai pārnesam šos līdzekļus. Atbildi - jā un nē. Viens miljards no šiem līdzekļiem nāk no Eiropas uh, attīstības palīdzības, un, un tie bija līdzekļi, kas vēl nebija piešķirti. Tātad tie nav svaigi līdzekļi, bet tie noteikti ir līdzekļi, kas šobrīd iet pareizajā virzienā. Proti, tie tiek izmantot tam, kam tie tika paredzēti. Un tas ir uh, arī viens no iemesliem, kāpēc eh, dažas no dalībvalstīm varbūt nav bijušas tik um, gatavas piešķirt palīdzību. Tāpēc, ka um, šīs te palīdzības eh, līdzekļi jau ir tieši palīdzība no dalībvalstīm. Un tagad it kā mēs pieprasām dalībvalstīm sniegt atbalstu divas reizes, bet es domāju, ka gau galā mums izdosies atrisināt šo jautājumu. Runa ir par to, ka mēs virzīsimies uz priekšu lēnām, bet pareizajā virzienā. Tālāk par šiem drošiem ceļiem. Es piekrītu jums likumīgi un droši eh, veidi, kā nokļūt Eiropas Savienībā. Tas noteikti ir tas, pie kā mums visiem ir jāstrādā. Tāpēc arī ir tik svarīgas eh, cilvēku pārvietošanas schēmas, kuras mēs varētu izveidot eh, tranzītu valstīs un arī bēgļu nometnēs. Tas ir drošākais veids, kā šie cilvēki var iekļūt Eiropā. Proti, zinot, ka viņi varēs saņemt patvērumu tiesības. Pie tā noteikti ir jāstrādā un to mēs noteikti uzsvērsim baletā. Bet mums arī eh, šobrīd arī jāparaugās uz tiem ceļiem, pa kuriem ļoti daudz nelikumīgo imigrantu cenšas eh, pārvietoties caur Sahels reģionu, un mums ir jācenšas novērst šos traģiskos notikumus, ar kuriem mēs saskaramies, mums ir jācenš sniegt vairāk informācijas, jāinformē cilvēki par to, kāda ir realitāte, ar kādu šie imigranti saskarsies, ja viņi nokļūs Eiropā, neejot pa um, likumīgo ceļu. Tāpat arī vairāk ir jāpārdomā, un to jau dara dalībvalstis, um, kā mēs varētu veikt tādu kā iepriekšēju skrīningu tranzītu valstīs, pirms šie cilvēki pārvietojas uz Eiropas Savienību, lai viņi zinātu, vai viņam vispār ir iespēja iekļūt Eiropā. Un tālāk pavisam konkrēti ir jādomā arī par uh, to, daudz no jums uzdeva jautājums, un es noteikti varētu stundām ilgi par to runāt, proti ir pavisam konkrēti pasākumi, kurus mēs šo, šobrīd apsveram, konkrēts veids, kā mēs varētu izmantot Eiropas Savienības uh, līdzekļus. Padomājiet par tādu kā uh, eh, trīs stūra veidu sadarbību imigrants no izcelsmes valsts ir nokļuvis tranzītu valstī, bet nevar tālāk pārvietoties uz Eiropu. Ja viņš saņemtu, uh, kval, uh, ja viņš saņem profesionālu apmācību, kas ļautu viņam pēc tam atgriezties savā izcelsmes valstī un atrast darbu, uh, Un tas varbūt ir viens no risinājumiem, pie kuriem Eiropieši vēlētos strādāt un domāt par to, kā mēs varētu labāk palīdzēt šiem cilvēkiem, um, lai viņi neizmantot nelikumīgos ceļus, bet tomēr uh, uh, virsieties priekš. Desarnēs skundz, jūs teicāt, ka ir divi ilgtermiņa izaicinājumi, un es jums pilnībā piekrītu. Ir izaicinājums, kas ir saistīts ar to, ka Eiropai ir nepieciešama stratēģija imigrācijai, likumīgai imigrācijai Bet eh, te ir jāsaprot, ka viena no problēmām, ar kurām mēs saskaramies šobrīd, un to jūs arī uzsvērāt, proti, ka pat tad, kad daudzi no mūsu uh, Āfrikas partneriem ir um, apņēmušies uzņemt atpakaļ savus pilsoņus, kas atrodas nelikumīgi Eiropā, uh, Nu, teiksim, pavisam vienkārši šīs valsts nemaz neīsteno eh, centienus, lai uzņemtu šos pilsoņus atpakaļ. Un galu galā mēs nonākam pie tāda kā aburtā loka. Jo mazāk viņi vēlas uzņemt šos pilsoņus atpakaļ, jo mazāk eh, attiecīgās eh, Eiropas Savienības dalībās ir gatavs piešķirt šiem pilsoņiem vīzas, jo mēs lieliski apzināmies, ka šie abi procesi ir savstarpēji saistīti. Tātad galu galā mēs nonākam tādā kā aburtajā lokā. Un valetas mērķis ir pāraut šo aburto loku, lai pavisam konkrēti eh, rastu veidu, kā mēs varētu sadarboties un strādāt pie atpakaļ uzņemšanas jautājumiem, lai šī atpakaļ uzņemšana būtu efektīvāka. Kā ar pavisam konkrētu uh, vienošanos mēs varētu atrisināt jautājumus, kas ir saistīti ar šo pilsoņu identificēšanu, jo bieži vien jūs, viņi, identif viņi iznīcina šaus, savus personu apliecinošos dokumentus, lai viņus nevarētu identificēt. Proti, tas nozīmē, ka mums ir jāatgriežas pie problēmas saknes. Bieži vien šajās valstīs nav digitālu eh, iedzīvotāju reģistru, lai mēs vispār kopā varētu sadarboties. Ja šis identifikācijas darbs tiek īstenos, tad pasu jautājums eh, to risināt ir daudz vienkāršāk, un Eiropas Savienība var palīdzēt no savas puses ar um, programmām, kas ļauj radīt darba vietas izcelsmes valstīs, nodrošināt profesionālu apmācību vai kā citādi palīdzēt, lai nodrošinātu šo pilsoņu reintegrāciju daudz efektīvāk nekā tas ir noticis līdz šim. Un vēl viens punkts, un arī eh, te jums ir pilnīgi taisnība, Āfrikai ir nepieciešams nepieciešams uh, labs risinājums, un viens no veidiem, kā mēs varam palīdzēt Āfrikai, ir strādāt pie efektīvākas imigrācijas politikas, jo mēs eh, arvien biežāk redzam, ka, piemēram, izceļotāji no Āfrikas raga cenšas doties uz Nigeriju, Kodivāru, uz Mozambiku vai citu vietu, lai atrastu darbu tur viņiem palīdzot labāk organizēties, mēs varbūt arī varētu palīdzēt rast risinājumu. Es pilnībā piekrītu jums, ka tas, protams, ir ilgtermiņa risinājums. Es ceru, ka valetā mums izdosies uh, uzsākt pasākums, kas iet pareizajā virzienā, bet mēs noteikti vēl esam no tā viss diezgan tālu. Atgriežoties pie tā, ko daudz no jums teica par Rietumbalkānu ceļu un uh, par to, ka mums ir 5000 bēgļu uh, kas ikdienas klauvē pie mūsu durvīm, pie mūsu robežām. Es domāju, ka mēs piedzīvojam uh, tādas amplitūdas fenomenu, kādu mēs līdz šim nesam piedzīvojuši, un ne jau Schengen vai uh, citas vienošanās, kas uh, šobrīd ir spēkā, palīdzēs, ne jau tās nav piemērots, bet uh, ikviena ikvienai valstī, kas šobrīd saskars ar, ar šo fenomenu, ir grūti ar to tikt galā. Es domāju, ka mums ir jāsaprot šī, šī fenomena amplitūda, lai mēs atkal varētu atgūt kontroli pār savām robežām. Jāsaka, ka Āfrikā tas šobrīd nenotiek. Šī Lībijas, šis Lībijas ceļš varbūt vairs nav uh, tik svarīgs, nav vairs tik milzīgs spiediens uh, šajā ceļā. Uh, jo um, daudz mazāks iedzīvotājs, um, mazāks bēgļu skaits cenšas uh, izmantot šo ceļu, bet tas joprojām ir atvērts jautājums. Mums ir skaidri jāparaugās uz iemesliem. Uh, Viena no kolēģiem pieminēja cilvēktiesības, jā, jums uh, pilnīgi taisnība jāraugās uz šiem jautājumiem. Tad, kad jūs runājat par to, ka ir jāuzlabo robežu kontroli, runa jau nav par to, ka mums ir nepieciešams iesaistīt vairāk policijas spēku, bet mums gluži vienkārši ir jāpalīdz šīm valstīm izmantot pareizos, pareizo kapacitāti risinot šos jautājumus. Un runājot par noziedzīgiem grupējumiem, mēs varam īstenot pavisam vienkāršus pasākums, piemēram, apvainīties ar informāciju, izlūkdienest informāciju, kā mēs varam palīdzēt uh, Āfrikas valstīm pieņemt pareizo likumdošanu, lai, viņi, lai viņas varētu vērsties pret šiem noziedzīgiem grupējumiem, tātad uh, paredzēt uh, nepieciešamo administratīvo kapacitāti. Protams, ka šajās valstīs ir korupcija, bet ja mēs nesāksim ar mazumiņu, tad um, Gal galā mums neizdosies pilnībā iznīcināt šo fenomenu, ar kuru cīnīties ir tik grūti. Vēl viens jautājums, kas izskanēja vairāk kārt par uh, Sofiju un trešo fāzi. Šobrīd mēs apsveram iespējas uh, panākt uh, Nacionālās vienotības valdības izveidi Lībijā. Šobrīd mums vēl tas nav pilnībā izveidies, mums partneri un starptautiskās kopienas pārstāv pie tā strādā. Cerams, ka mums izveidojot šādu valdību izdosies paraudzīties uz to, kā mēs varam uh, tālāk virzieties uz priekšu. Tālāk, priekšnoteikumi. Daudz no jums to pieminēja. Priekšnoteikumi ir sagatavot, bet Mums ir jādomā par tādiem priekšnoteikumiem, kas eh, nebūtu tik sarežģīti Āfrikas partneriem. Šobrīd mēs domājam par to, kā varētu izveidot tādu kā uh, pakotni, proti uh, pieņemam pasākumu abās pusēs. Uh, Un, kā jūs teicu, piemēram, izcelsmes valstī mēs integrējam eh, no jaunu šos pilsoņus, un šī izcelsmes valsts mums palīdz viņus eh, identificēt. Ja tas tik tiešām varētu veiksmīgi darboties, tad tas būtu labākais veids, kā virzīties uz priekšu. Āfrikai pietrūks cerība, jā, jums taisnība. Uh, Šobrīd jauniešiem ir izvēle starp bezdarbu, pievienošanos radikālām kustībām vai arī eh, pārvietošanos uz kādu citu Āfrikas valsti eh, vai uz Eiropu. Protams, ka izvēle ir ļoti grūta un mums viņiem ir jādod vairāk cerību citā veidā. Jā, es izteicos ļoti garu priekšsēdētāju, bet ar to arī noslēgšu savu uzstāšanos, jo jums noteikti jārasina arī citi jautājumi, un man jādodas uz līdmašīnu. Herzlichen Dank, Herr Botschafter, für diese Darlegung. Liels paldies par šo situācijas izklāstu. Eh, novēlu jums veiksmi. Šai eh, konferencē tik tiešām ir jāizdodas, jo tas ir ļoti svarīgs eh, atbalsta punkts, jo ja mums neizdosies izveidot šādu atbalsta punktu, tad mums neizdosies arī risināt jautājumu ar imigrantiem no Sīrijas un citu vietu. Jā, mēs saprotam, ka Sīrijas bēgļu jautājums netiks apspriest šajā konferencē. Es ceru, ka tad mēs būsim. Mēs uh, ar laiku varēsim atrisināt arī jautājumu, kas saistīts ar imigrāciju no uh, Sīrijas un Irākas. Lielas paldies! Wir kommen jetzt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 Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 6. Tagad sastais punkts mūsu šodienas darba kārtībā. Īs, um, iz, izklās par vizītēm. Es redzu, ka um, ļoti daudz ir interesējušas jautājums. AFE delegācija mm, nesen viesojās Ņujorkā. Mēs tikāmies ar ģenerāla sekretāru pārstāvi un, un citiem pārstāvjiem. kā arī misiju pārstāvjiem Un arī uh, mūsu dalībvalstu pārstāvjiem īpaši tiem, kas ir pārstāvēt arī uh, pastāvīgajā padomē. Un šajā sarunās mēs runājām par situāciju Sīrijā un Irākā. Ļoti daudz tik runāts arī par bēgļu jautājumu. Man pozitīvi pārsteidz tas, ka uh, ģenerāls sekretārs um, diezgan optimistiski raudzījās uz uh, vīnas sarunām, katrā ziņā optimistiskāk nekā es pats. Un um, viņš uzskatīja, ka um, mēs esam uz pareizā ceļa un ļoti labi, ka 17 dalībās bija vienošās par to, ka ISIS ir viens no prioritātēm. un ka mums ir jāpieņem eh, lēmums par to, kā mēs tālāk risinām šo jautājumu. Asad jautājums ir cieši saistīts arī to, kā mēs risinām īsis jautājumu kopumā. Un eh, mēs vienojamies arī par to, ka kaut ko ir iespējams darīt, tad, kad Krievija, Eiropa un ASV eh, kopīgi vienojas par šo jautājumu un par to, kā, kādā veidā mēs varam risināt eh, šo jautājumu reģionā, un, protams, ka ir zināmā mērā jāiesaist arī Ankara, Ankara, un ka bēgļu pieplūdumu no reģiona ir iespējams apturēt tikai tad, kad mums izdodas apturēt karu reģionā. Viss pārējais ir tikai uh, ilūzijas un noņemšanās ar simptomiem, un tas pavisam skaidri arī izskanēja. Ano, proti, ka te ir nepieciešams uh, kopējs darbs, un par to priecājās arī um, Eiropas Savienības pārstāvji. Uh, un ka um, vēl mēs runājam par ilgspējas attīstības mērķiem un arī par uh, Parīs uh, klimatu pārmaiņu konferenci. Tas viss, protams, ir uh, savstarpēji saistīts. Un kā mm, nācās konstatēt arī, ka dalībās neuzņem savu atbildības ārtavu un arvien mazāk līdzekļu tiek piešķirts. Tātad mums ir arvien ambiciozāki mērķi, bet mums nav pietiekam līdzekļu. Un es domāju, ka tas tā ir. Tā nav pareizā pieeja um, ne tikai no Eiropas Savienības dalību valstu puses, bet no uh, daudzu valstu puses mums ir jādara vairāk, jo pretējā gadījumā mēs nonāksim uh, lielākās grūtībās. Mums ir jādomā arī par tehniskajām iespējām, proti uh, tās izmaksas, uh, kuras rodas dalībvalstīs, um, lai tās varētu finansēt notiecīgiem avotiem. Tātad eh, situācija, manuprāt, nav, par to mēs neesam pietiekam diskutējuši. Un mums vajadzētu izvairīties no tādas nacionālas pieejas. Ja es paraugos uz tām diskusijām, kādas šobrīd norit Vācijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, tad, piemēram, Kenijā ir iespējams konstatēt, cik daudz līdzekļu tiek piešķirts bēgļiem Kenijā. Jāsaka, ka Vācija ar savu palīdzību ir kļuvusi piesardzīgāk, ja to varētu tā ironiski teikt. Tas nozīmē, ka šobrīd Eiropas Savienībā mums uh, šobrīd jāved diskusijas arī uh, par to, ko par mums domā Āzijā un Āfrikā. Uh, proti, tas, ka šobrīd mēs saskaramies ar radikālām partijām, tas arī um, neuzlabo situāciju. jautājums ir saistīts arī ar to, kādu, uh, kāds ir viedoklis sabiedrībā par šiem jautājumiem. Mēs runājām arī par ANO sistēmu kā tādu, kas ir tāds kā bezgalīgais stāsts. Es mēģināju runāt par to, ka ir nepieciešams caurskatāmāks uh, process, kad nākamajā galā, gadā tiks izraudzīts jauns ģenerālsekretārs un arī par to, kā ir iespējams um, vienoties par uh, pastāvīgo padomu tās dalībniekiem. Uh, Eiropas Savienības pastāvīgie locekļi runāja, ka vispirms ir jārunā par personības eh, kvalitāti un tikai tad par to, vai tā ir jābūt sievietei vai vīrietim, un tikai pēc tam par to, no kur reģiona viņam ir jānāk. Nu, tāda ir situācija. Mal sehen, vielleicht wird ja in Moskau noch jemand, eine Frau Außenministerin. Nu, varbūt eh, Maskavai ir mm, kā, mm, padomā kāda ārlietu ministra eh, kandidatūra. Bet, nu, jāsaka, šīs diskusijas balstās uz nedrošiem pamatiem. Un noteikti šīs sarunas vēl būs jāturpina ar pastāvīgiem locekļiem. Runiet par rutīnas eh, pasākumiem, kas tiks turpināti arī nākamajā gadā. Mums arī eh, savulaik eh, kanclers Kols teica, ka ir ļoti labi, ka mums ir šādi priekšlikumi eh, kļūt par pastāvīgiem locekļiem. Nu, jāsaka, ka man tas neinteresē. Viss, tas, viss, ko tas nozīmē, patiesībā, ka tas mums izmaksās ļoti dārgi. Bet, nu, mēs redzam, ka. Eiropas Savienība nav vienīgā. Eiropas Savienība ir sadalīta dažādos grupējumos, Jā, mēs varētu padomāt par to, kā mēs varētu panākt lielāku ietekmi, eh, jo mēs kaut galā esam viens no eh, lielākajiem, mēs esam eh, viena no tiem, kas dod lielāko pienesumu gan Pasaules bankai, gan ANO. Tāpēc Ir milzīgas atšķirības arī starp uh, pagaidu locekļiem un pastāvīgiem locekļiem, tāpat arī eh, pārstāvjiem drošības padomē. Bet es domāju, ka kopumā sadarbība ir lieliska, un es domāju, ka Eiropas Savienības pārstāvniecībai ir diezgan liela loma. Man pārsteidz tas, ka ir um, bijuši vairāk nekā tūkstots uh, koordinācijas pasākumi un nepārtraukti uh, eh, notika šāda koordinē, pozīcijas koordinēšana uh, starp balsojumiem. Tātad 80% gadījuma mēs esam balsojuši aizstāvot Eiropas Savienības nostāju. Tas, protams, ir lieliski, bet Diemžēl mēs nebalsojam vienā balsī, tad, kad runa ir par svarīgākiem jautājumiem, bet, nu, te vēl ļoti daudz um, mums būtu jādara. Tas arī būtu no manas puses. Uh, tagad došu vārdu kolēģiem no citām politiskajām pār, uh, grupām. Paldies, priekšstādātājs vēlētos izmantot iespēju visu pirms, lai pateiktos darbiniekiem, kas uh, sagatavoja šo sanāksmi. Uh, Es domāju, tā bija ļoti ražīga un eh, ar vārdu darbinieki. Es domāju, gan tos cilvēkus, kas strādāja Briselē, gan tos, kas mūs pavadīja šajā vizītē. Un es eh, galvenokārt koncentrēšos uz mm, to, ko ģenerāls sekretārs mums sacīja. Broka kungs jau eh, pieminēja to, ka es eh, atsaukšos uz eh, piezīmēm, kuras veicu, un varbūt eh, iedziļināšos arī sīkākās detaļās, nekā to darīja Broka kungs. Piemēram, biju pārsteigts, kad dzirdēju, ka Banski Mūns paziņoja, ka pēc divām nedēļām, tātad pagājušā otrdienā, būs jauns ANO rīcības plāns Sīrijai un uz Vīnas konferenci. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs solis, un tas varētu būt viens no iemesliem, kāpēc viņš bija nedaudz optimistiskāks, nekā mēs uh, būtu varējuši domāt. Un viņš arī sācīja tādu lietu, kas mums būtu jāņem vērā, ka uh, Un te es eh, citēšu, ka eh, Eiropa, kas eh, ir ar līdzjūtību un kas risina šādu krīzi, ir liels izaicinājums. Un, protams, bija ļoti svarīgi arī dzirdēt to, ka ģenerālsekretārs mm, sacīja, ka arī Eiropas parlamentam būtu jāsaka savs vārds. bet nu ir eh, dažas iestādes, kurās mēs jau to esam darījuši, bet acīm redzot pāri Atlantijas okeānam mūsu balsis nav tikušas sadzirdētas. Un tad vēl viena tēma, kas bija svarīga manā ieskatā. Un tas bija eh, tas, kā viņš novērtēja Vīnes eh, sanāksmi par Sīriju, tā notika dažas dienas pirms tam un uh, viņš teica, ka nebija daudz uh, runu par Asada nākotni. Viņš sacīja, ka būtu netaisni, ja visu procesu aizkavētu viens vienīgs cilvēks. Mēs turpināsim dialogu, atsākšanu un pēc tam diskutēsim par to, kas notiks ar prezidentu Asadu. Mums nav laika diskutēt par šo tēmu tagad. Es domāju, ka tas bija uh, ļoti uh, Eh, interesants aspekts par šo tēmu, par to, kad un kā starptautiskai sabiedrībai vajadzētu attiekties mm, pret Sīrijas prezidentu un kad risināt šo jautājumu. Un tad par Daesh, eh, jeb Islam valsti ISIS, eh, viņš teica, lai nošķirtu šo grupu no citiem, jāteica, ka bija uh, teroristi arī iepriekš, bet uh, tie nebija tik radikalizējušies kā ISIS, jo viņiem ir viss, mm, kas uh, saistās ar valsti, un tas ir ārkārtīgi bīstami, un bija arī šie vārdi, ka visas 90 uh, valstis, un to arī Broka kungs norādīja, ka visi, nu katrā ziņā visi dalībnieki, kas piedalījies sārunās, teica, ka ISIS ir jāsakauj, un tas bija tā iedrošinoši. Tas tad būtu tas, ko es biju piefiksējis. Un, jo īpaši šī sanāksme ar ģenerālsekretāru, kurš mums veltīja nedaudz vairāk par pusstundu, bija ļoti nozīmīga, jo daudz ko uzzinājām, gan par to, kā viņš raugās uz visaktuālākajiem jautājumiem, uz bēgļiem, šo jautājumu un citiem, un viņš arī runāja par citām tēmām, klimata pārmaiņām. Un viņš teica, ka vissvarīgākais ir ķerties klāt pie cēloņiem šīm krīzēm, gan bēgļiem, gan klimata pārmaiņām, gan Sīrijai. Un tas bija ļoti svarīgi, kad ģenerālsekretārs to pateica. Lielas paldies! Thank you, Chairman. <clears throat> I... Paldies priekšsēdētāji, es arī vēlētos pateikties eh, personālam Briselē un tiem, kas eh, devās mums līdzi vizītē uz Ņujorku. Pagājušās nedēļas vizīte Ņujorkā bija ārkārtīgi svarīga un, manuprāt, arī ārkārtīgi veiksmīga, jo tā uzsver to, cik svarīgi ir cieša sadarbības ar Eiropas parlamentu un apvienotajām nācijām, risinot uh, E, jautājumus, par kurām abas puses ir norūpējušās, sākot ar mm, bēgļu krīzi līdz mm, dzimumu vienlīdzībai, attīstības sadarbībai un citiem jau klimata pārmaiņām. Un mana grupa iestājas par e, apvienoto nāciju reformēšanu, kas to padarītu par cauredzamāku un efektīvāku, lai uh, risinātu eh, daudzos eh, izaicinājumus pasaulē, un šī iemesla dēļ jaunā, jaunais ANO ģenerāls sekretārs tiks ievēlēts 2016. gadā. Visa kvalificētākajam kandidātam vajadzētu tikt uh, eh, iecātam šajā amatā neatkarīgi no mm, Nu, tā, kāda ir viņa līdzinājā pieredze. Tad vēl vairāk vajadzētu uzmanības pievērst arī tā sauktiem iesaldētajiem konfliktiem, jo pēc būtības viņi ir neatrisināti un uh, reizēm tiem netiek pievērst pietiekama uzmanība. Uh, lielāku uzmanību pievēršot aktuālākiem konfliktiem un vajadzētu paraudzīties uz to, kā Eiropas Savienība varētu vairāk mm, dot savu ieguldījumu reformās, ne kaitējot individuālā dalību valsts tiesībām. Kopīgā mm, e, drošības politika var darboties tad, ja ir vienprātība un ir bijuši vairāki mm, gadījumi, kad tas nav bijis iespējams. Un, uh, Es uzskatu, ka e, ir izšķirīgi, ka mm, suverēnu nāciju ārlietu politikā ir iespējams izteikties uh, nacionālo interešu vārdā, un šī iemesla dēļ mums vajadzētu mīkstināt eh, dažu aicinājumus, ka vajadzētu spēcīgāku lomu es ANO ietvaros, to starp arī vienu vienīgu vietu mm, drošības padomē, un tas arī mūs novērš no svarīgākiem darbiem, proti parūpēties par to, lai ANO e, es dalību valstis un citas starptautiskas organizācijas strādātu uh, roka rokā globālā miera, drošības un attīstības attīstības mērķu sasniegšanā. Paldies! Gracias. De todo lo que he escuchado, hay una parte que me preocupa extraordinariamente. Paldies. Viena lieta mani īpaši nodarbina. Uh, Un es esmu viesojies Kurdistānā, un es eh, dzirdu, ka mm, Kurdistānas militārajiem eh, atbildīgajiem un ar eh, tiek teikts, ka starptautiskā sabiedrība neveic savu darbu, un es esmu dzirdējis to, ka starptautiskā, kas mani atstāja bez uh, bez eh, vārdiem, ka vajadzētu piecus gadus, lai nonāktu pie islama valsts. Tātad, ja mums izdotos atbrīvoties no Sadam Huseina trīs dienās, kāpēc mums ir nepieciešami pieci gadi, lai atbrīvoties no uh, eh, islama valsts? Un ir šīs uh, loģistiskās uh, mm, piegādes islama valstī, un kāpēc gan uh, Mm, netiek bombardēti Tigras eh, tilti, lai pieliktu punktu piegādēm, kas tiek veiktas islamu valstīm. Mēs esam, eh, vai mēs tiešām esam eh, cīņā mm, pret islama valsti, vai mēs izmantojam tās radīto hausu, jo mēs runājam par cīņu pret islama valsti. Pret islama valsti, kas uh, ko nevar starptautiskā sabiedrība iznīcināt, un tas ir aizskārums mūsu gudrībai, un mm, ANO izteikumi ir tīrā retorika, jo viņi konkrēti nerīkojas uz vietas, un tur tiek runāts tikai par šiem pieciem gadiem, lai mm, apturētu islama valsts darbību. Lo que quiero decir es que cuando Paldies. Turpināt, kungs. Tad, kad uh, ir uh, starptautiskā mērogā tādas uh, spēcīgas valstis, un šī kolēģija nepieņem lēmumu bombardēt ISIS un tā laikā, tāpat laikā pieļaut to, ka ieroči nonāk islām valsts rokās, un tad šīs valsts saka, ka paies pieci gadi, lai varētu sakaut uh, ASS. Es domāju, ka tas ir vienkārši aizvainojoši un pilnīgi pretrunā realitātei. Tieši to es gribēju jums uh, pastāstīt un paskaidrot un politiķi un uh, mm, militāristi un tie, kas cīnās, tie, tie sniedz visvienādu informāciju. Paldies. Stīl. Liels paldies, ja es pareizi saprotu, nebūs nekādu militāro uzbrukumu, vispirms nav panākt politiskā vienošanās, un šī politiskā vienošanās nav panākta. Šobrīd ir militārās aktivitātes, kuras īsteno uh, atsevišķas valstis, Francija un ASV pret ISIS, uh, Krievija, cik zināms, pret opozīcijas pārstāvjiem un Ankar pret kurdiem. Nu, tāda ir acīm redzot kopīgā stratēģija. Patiesībā runa ir praksē par militāriem pasākumiem. Un tas nedod nekādu rezultātu. Ja mums neizdodas e, vienoties e, par kopīgu nostāju Eiropas Savienības e, vārdā, nevar būt vienošanās starp Saudārābiju un Teherānu par to, kā viss turpinās tālāk. Un gal galā drošības padomā var pieņemt uh, lēmumu, kādu vien vēlas, tāda nu ir šī situācija. Ja Krievija, Eiropa un ASV nevar vienoties par kopīgām prioritātēm, lai varētu tiem, ar kuriem mums ir uh, attiecības eh, paziņot, kād tad, kāds tad varētu būt šis risinājums. Tāpēc arī šīs izšķirīgās uh, sarunas notika Vīnē un nevis drošības padomē. Labi, tad liels paldies. Tagad vārds Plenkoviču kungam. Un viņš runās uzreiz par diviem ziņojumiem. Lūdzu. Liels paldies priekšsēdētājiem divi notikumi, kas raksturo to, cik uh, augstu Ukraina ir Eiropas Savienības politisko prioritāšu sarakstā un tāpat arī Eiropas parlamenta prioritāšu sarakstā. Un konkrētāk, man bija uzdevums vadīt delegāciju, tajā bija septiņi Eiropas parlamenta deputāti. Es redzu, ka Piculs kungs ir šeit klāt arī. Uh, Uh, šo pēcpusdienu. Tātad uh, mēs braucām novērot uh, vēlēšanas Ukrainā 25. oktobrī. Tās bija trešās vēlēšanas, ko Eiropas parlaments ir devies novērot 18 mēnešu laikā pēc pēdējām prezidenta vēlēšanām. Un mēs piedalījāmies tādā plašākā cilvēktiesību biroja organizētā uh, Uh, vēlēšana novērošanas misijā. Un tāpat sadarbojamies ar saviem kolēģiem un padomiem Eiropas padomē un uh, Viņus vadīja vietējo un reģionālo pašvaldību kongresa pārstāvi un piedalījās arī reģionu komitejas dalībnieki. Gribu informēt, ka tā bija tikai trešā reize, kad Eiropas parlamenta delegācija veica vietēju raksturu vēlēšanu novērošanu. Iepriekš tas bija noticis tikai Kosovā un uh, Gruzijā. Kāds ir mūsu galvenais secinājums? Šīs vēlēšanas mūsuprāt, notika lielā mērā atbilstoši eh, starptautiskiem standartiem, arī Eiropas Savienības eh, pieņemtiem standartiem. 46,5% balsotāji devās pie vēlēšanu urnām, trijās eh, vietās vēlēšanas nevarēja noritēt kā plānots, tas bija īpaši Marijampolē. 450 tūkstoši cilvēku, plaša pilsēta pie Azovas jūras, Doņetskas reģionā. Uh, un tāpat arī Krasnormīskas eh, pilsētā, kas arī ir Doņetskas eh, apgabalā, kur eh, vēlēšanas tiks atkārtotas, un tāpat Stavota, kas atrodas Luhanskas reģionā. Daži vārdi par juridisko ietvaru. Šīs vēlēšanas notika atbilstoši jauniem tiesiskiem ietvaram, ko Ukraina apstiprināja jūlijā. Uh, trīs vēlēšanu sistēmas tika tā teikt apkopotas vienā. Tātad pirmkārt eh, partija, kas iegūst visvairāk balsu, otrā sistēma, ka ir divi raundi, teiksim, pilsētu mēri ievēlēšanai, jāiegūst vispārējais mm, vairākums eh, otrajā raundā, un trešā sistēma. Uh, ir atvērto sarakstu sistēma ar proporcionālo uh, balsojumu, tā tad un attiecīgi tiek pārstāv ievēlot vietējās un reģionālās padomēs, un šī trešā sistēma ir samērā jauna, un tieši tāpēc nevienmēr pirmā vēlēšana raunda uh, rezultāti tiek uh, publicēti. 29. novembrī notiks otrais rauns Un tad arī mums būs jauns šo leģitīmo Ukrainas pārstāvju saraksts Ukrainas pilsētās un pašvaldībās. Svarīgs elements ir tāds, ka 5 miljoni cilvēku nevarēja piedalīties šajās vēlēšanās, tāpēc, ka ir Doņetskā un Luganskā okupēts teritorijas, tāpat arī Krimā nevarēja notikt vēlēšanas valstī iekšē pārvietotās personas varēs balsot tad, kad tiks nodrošināta atbilstoši drošības pasākumi viņu parastajās viņu dzīves vietās, tātad, lai, vai arī, lai viņi varētu. Tāpēc, ka viņi nevarēja pārģistrēties un balsot kaut kur citur, tā ka mēs tātad uzstājam un prasam, lai mūsu ukraiņu draugi organizē vēlēšanas uh, atbilstoši šiem kritērijiem, bet tāpat arī valdības uh, kontrolētās zonās bija tādas vietas, kur drošības eh, apsvērumu pēc vēlēšanas nevarēja notikt. Vispārējais vēlēšana konteksts ir tāds, ka jā, finansiāli, ekonomiski, politiski visādā ziņā situācija ir sarežģīta, tīpaši ņemot vērā šīs debats par decentralizāciju un eh, konstitūcijas izmaiņām kas tika pieņemts pirmajā lasījumā, bet joprojām eh, pastāv jautājums, kā šis otrais lasījums noritēs, jo ir nepieciešams vairākums. Uh, Uh, lai varētu notikt konstitucionālas izmaiņas. Un 300 uh, deputāti šobrīd ir Verhovnē rādu, tātad uh, parlamentā. Tāpat pētījām situāciju attīstībā uz situācijas stabilitāti, kas ir svarīgi no Eiropas Savienības viedokļa proeiropeisko uh, spēku pozīcija paliek tāda stabila. Viens elements, mm, ko mēs novērojām vietējās vēlēšanās, mēs izmantojām uh, parlamentārās asatīvās komitejas ietvaru. Un tur svarīgs elements ir juridiskā harmonizācija. Mēs arī tātad sniedzām savu padomu, konsultācijas par to, kā uzlabot uh, šādu vēlēšanu ietvaru. Tā tad eh, tik tālu par mūsu pirmo misiju, kas um, bija vēlēšana novērošana, un, kā jau Brokungs teica, otrais elements šajā misijā bija otrā oficiālā tikšanās uh, parlamentārai asociatīvai komitejai, kas notika pagājušā nedēļā. Mēs tikāmies uh, Kijevā. Ne tikai ar Verhovnais rādas priekšsādātāju, viņš atklāja sanāksmi, un uh, un pats Koks no Eiropas parlamenta puses arī pārstāvēja, um, bija šajā vizītē. Mēs tātad devām ļoti tādu svarīgu būtis tehnisko ieguldījumu arī, kas būs svarīgs var Hamlai rādē strādāt ne tikai ar Eiropas Savienību, tikāmies tāpat arī Porošenko un Jaceņuku kungu, un uh, mums bija ļoti laba viedokļa apmaiņa ar kolēģiem um, divas ar pus dienu garumā. Uh, apstiprinājām kopīgu paziņojumu, tāpat arī rekomendācijas un piedalījāmies kopīgā preskonferencē radā. Tāpat arī apmeklējām uh, korupcijas apka, apkarošanas biroju, tikāmies ar uh, prokuroru vietnieku un uh, tāpat arī kontaktējāmies ar tiem, kas ir atbildīgi par humāno palīdzību un uh, par to, kas tika vākt šeit arī Eiropā un Eiropas parlamentā. Pēters Austravičs, es neredzu šeit klāt, bet viņš bija viens no iniciatoriem šai uh, misijai. Svarīgs elements ir tāds, ka uh, Mogrīnī kundze ir Kievā šobrīd, viņa ved sarunas ar uh, partneriem Ukrainā un uh, svarīgākais notikums gaidāms rīt, kad uh, vairāk tiesību akti uh, attiecībā uz vīzu liberalizācijas projektu Ukrainā tātad tiks izskatīts, un mēs ļoti ceram, ka būs, tiks panāks nepieciešamais vairākums šajos balsojumos, kas attiecīgi ļautu pieņemt lēmumus, tātad novērtējumu un lēmumu no padomas puses, un parlaments arī to ļoti lielā mērā atbalsta. Tātad mēs cieši sadarbojamies ar saviem draugiem Kievā un ceram, ka tiks izpildīt nepieciešamie mm, nosacījumi 7. decembrī būs asociatīvās padomas sēde, komisārs Hāns tur eh, un arī tāpat vairāk citu komisāru tur piedalīsies eh, un tā tad eh, tiks runāts par starp parlamentāro sadarbību arī ar Eiropas parlamenta ieguldījumu un uh, Tātad runāsim arī par šādu veidu sadarbību Rukai 2016. gadā. Paldies visiem kolēģiem, kas piedalījās šajās divās misijās. Mūsu delegācija, Tom Inskīkungs un viņa um, kolēģi, un pateicos visiem, kas palīdzēja norganizēt uh, šīs uh, vizītes, un paldies arī par uh, politisko atbalstu Brokkungam šai vizītei. Paldies! Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Složio bih se sa ocjenama izbora koje iznio gospodin Plenković. Paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti lielā mērā piekrītu Plenkoviča kungas sniegtiem novērtējumam. Es tikai gribētu norādīt uz pāris elementiem. Ļoti svarīgiem elementiem. Tā tad vietēs eh, vēlēšanas Ukrainā notika ļoti sarežģītos apstākļos valstī, kas eh, nekontrolē visu savu teritoriju. Un, protams, kā tādā gadījumā ir paredzams zināms grūtības vēlēšana organizēšanā. Tāpat laikā vēlēšanām bija jāapstiprina, jāliecina par to, ka funkcionēja institūcijas pēc eh, Janukoviča eh, pilnvaru beigšanās un pēc parlamentārām vēlēšanām. Tātad atbilstoši vēlēšanu likumam, kas tika apstiprināts pavisam nesen. Uh, noteikumi jāsaka tur ir ļoti sarežģīti, un šie noteikumi nekad agrāk praksē netika īstenot. Tā tad uh, atvērtā saraksta sistēma tiek piekopa tagad uh, balsošana valsts teritorijā pārvietotajām personām bija ļoti tāds uh, pretrunīgs jautājums, jo Ukrainā ir pusotras miljonas iekšēji pārvietotu personu, Un jāsaka, kampaņas, kampaņu izmaksas eh, un netika nekādā veidā kontrolēts šīs izmaksas, tāpat arī nebija griezti uzlikt šo kampaņu izdevu grieztiem. Masu informācijas līdzekļi ļāva, lai kandidāti izmanto uh, raidlaiku tikai balsoties komerciāliem apsvērumiem un uh, jāsaka, ka tika pārstāvētas vairāk kā 140 partijas, ko tātad cīnījās par vairāk kā 170 tūkstošiem vietu šajās pašvaldību vēlēšanās. Un ļoti daudzām personām tā bija pirmā reize, pirmā iespēja tikt ievēlētiem pašvaldībās, bet, protams, tātad balsu pirkšana arī tika konstatēta. Un uh, bija konstatēti arī trīs eh, gadījumi, kad eh, balsošana tika anulēta, atcelta, tāpēc, ka bija aizdoms par visas procedūras godīgumu. Tomēr, neskatoties uz visiem šiem trūkumiem, varam tomēr apgalvot, ka cilvēki Ukrainā demonstrēja savu vēlmi un eh, palīdzēja šai valsts demokrātiskajai konsolidācijai. Danke sehr, Herr Präsident. Äh, I... Like thank, uh... Liels paldies, priekšsēdētājs. Vēlētos pateikties uh, mūsu kolēģiem, uh, delegācijas dalībniekiem par sagatavoto ziņojumu. Es pavadīju trīs dienas Ukrainā pagājušajā nedēļā un vēlos teikt, ka tikos ar apņēmības pilniem cilvēkiem, kas strādā dažādās ministrijās. Es tikos arī ar četriem eh, ministru vietniekiem, kuri darīja zinām man, ka vai arī viņi aicināja mūs sniegt eh, atbalstu. Proti, ka atbalsts ir jāsniegt ne tikai lielajām komandām, kas strādā pie likumvaras, vai tam līdzīgiem jautājumiem. Viņi vēlētos, vai viņi uzskata, ka ļoti svarīgi būtu panākt progresu arī dažādos uh, sektoros. Tātad ir nepieciešama sektoriāla pieeja. Runa ir par gadu pēc pārmaiņām. Protams, ka man sniegtājs signāls visur bija e, vienots un konsekvents, bet es domāju, ka pēc gada būtu ļoti labi, ja mēs no Eiropas Savienības puses e, kopā ar viņiem varētu e, īstenot tādu kā izvērtējumu. Nu, es pieļauju, ka tas ir paredzēts. Tātad izvērtēt, kur mums ir veicies labāk, kur mums ir veicies netik labi, kur ir trūkumi un kur mums vajadzētu vairāk koncentrēt savu darbību. Es domāju, ka situācija joprojām pieprasa mūsu iesaistīšanos, un es esmu balstīts, es esmu optimistiski noskaņots, balstoties uz šo tikšanos ar cilvēkiem, un es domāju, ka ir nepieciešams arī turpmāk pievērst pienācīgu uzmanību no mūsu puses. Paldies! Jā, liels paldies priekšsēdā. Liels paldies, Andrei, par profesionālo pieeju vadot mūsu delegācijas vizīti šajā valstī. Es atgriezos no Kijevas vakar pēcpusdienā un vēlos teikt kolēģiem, ka, nu, tad, kad jūs staigājat Kievas ielās, jūs redzat tik tiešām trūkumu, jūs redzat, ka ekonomiskās problēmas un recesija ir padarījušas dzīvi ļoti sarežģītu daudziem ukrāņiem. Reforma process ir ilgstošs, bet cilvēkiem nav tik daudz laika. Man tomēr ir ies, iespējas, ka reformas varētu pātrināt, tās varētu būt arī padziļinātākas, ja būtu vairāk politiskās gribas no dažādu atbildīgo personu puses, un arī, ja koalīcija būtu stabilāka. Uh, Daudzās jomās reformas ir aizkavējušās, kā piemēram cīnoties pret korupciju un uh, ieviešot tiesu sistēmu, bet ir citas jomas, kurās veids labāku policijas reformu ir viens no šiem piemēriem. Arī vietējā policija ar Kanādas un ASV atbalstu uh, veiksmīgi reformē savas rindas, jo runa ir par uh, bijušo padomu miliciju, kas tiek aizstāt šobrīd ar Nacionālo policiju. Um, tās vadītāja, kas tika iecelt pagājušajā nedēļā, ir sieviete. Viņa ir apņēmības pilna vērsties arī pret korupciju. Jāsaka arī, ka iedzīvotājiem dzīves sarežģītās, ka cenas pieauga. Mm, šobrīd notiek vēršanās pret korupciju un mm, tiek domāts vairāk par mazo un vidēju uzņēmumu atbalstīšanu, bet ir nepieciešams sistemātiskākas reformas. Ir nepieciešama atvērta ekonomika, ir mm, jāuzlabo tirgus atvērtība, ir nepieciešama patiesa konkurētspēja, kas ļauj radīt arī darba vietas un jo īpaši palielināt algas. Nu, jāsaka, ka Ehm, bieži vien varbūt šis process ir ehm, diezgan strauji, brīžiem tas ehm, bremzē. Jūs jau runājat par to, kāda šobrīd ir gaisotne. Runa ir par diviem, divām politiskajām pakotnēm, ir tiks runāts par vīzu liberalizāciju. Par to tika balsots. Uh, ceturtdienu, un tāpat ir paredzēts arī likumdošanas projekts cīņai pret korupciju. Šie priekšlikumi ir uh, gatavi izskatīšanai, arī pilsoniskā sabiedrība seko visam notiekošajam, un es ceru, ka pilsoniskā sabiedrība panāks to, ka šis reforma process ir veiksmīgs. Lielas paldies! Uh, vai jums būtu vēl kas piebilstams? La impresión de que Ucrania no está en la situación de Luxemburgo. Vārds Nārta kungam vēlreiz. Paldies, priekšsēdētāji. Ukraina ir valsts, kas ir kara situācijā, un būtu loģiski, ja tās iedzīvotāji sajustos saistīti ar um, cilvēkiem, kas viņus pārstāv, jo pat ja viņi ir tikuši ievēlēti demokrātiskos apstākļos, kā mums tas tika skaidrots, Mēs zinām, ka tie ir um, patiesībā biznesa aprinda oligārhi, kas ir kļuvuši par politiskiem oligarhiem. Un mēs runājam par valsti, kas ir kara apstākļos, kas ir okupēta. Un šobrīd uh, ir runa par līdzdalību tikai 46,62% apmērā, tātad lielāko daļu iedzīvotāju neinteresē šis vēlēšana process. Mēs redzam, ka pakāpeniski samazinās iedzīvotāju ieinteresētība, piemēram, Galīcijā runa ir par 5%. Ukrainā bieži vien dažos reģionos runa ir par 30%, bet ir nepieciešams panākt iedzīvotāju iesaistīšanos vēlēšanās un redzot šos skaidrus, es nezinu, vai mēs varam runāt par mm, tautas līdzdalību. Tāpēc, ja godīgi, es nezinu, vai mēs varam runāt par patiesu līdzdalību. Thank you, colleagues, uh, Mr. Pitsula, Mr. Peterle, Mr. Paldies, kolēģi, Pitēlis kungs, visi kolēģi, kas piedalījās. Es vēlētos izteikt um, noslēdzošos secinājumus. Mūsu starpparlamentārajā darbā mēs esam uh, Nu, virzījušies, iespējams, formālākā veidā starpvaldību sadarbībā, lai piemērotu asociācijas padomes darbu un ko ir kolēģi dalību valstī un Eiropas Savienībā. Viņi zina, kas ir mūsu rekomendāciju un secinājumu būtībā un ir skaidrs arī, ko abi parlamenti vēlas redzēt. Mūsu attiecības attīstās un nu, jāskatās arī, kādas ir mm, attiecības pirms. Uh, padomes 7. datumā. Tad vēl ir delikātāks aspekts, nezinu, vai daudzi no jums zina, bet pēc referenduma pārmaiņām Nīderlandē bija mm, iniciatīva rīkot referendumu par to, lai tiktu ratificēts asociācijas nolīgums starp Ukrainu un Eiropas Savienību. Tas eh, patiešām ir visnotaļ savādi. Uh, un es pats tieši nesmu iesaistīts, bet tas rada uh, eh, Eiropaiskiem spēkiem Nīderlandē grūtības, un, un um, mēs eh, vēlamies teikt, ka mēs redzam to, ka te varētu tas pilnībā stāties spēkā, mēs to vēlētos. Uh, pēc Maidana notikumiem un tā tālāk. Un es runāju ar kolēģiem Kievā, un mūsu gatavība iesaistīties mm, koordinātā veidā iespējamās debatēs, kas notiks Nīderlandē, jo debates paredzēta 16. gada 4. aprīlī, un es domāju, ka mēs visi politiski esam uh, un ka mums ir šis politiskais pienākums, jo 16. septembris 2014. gadā septembrī un Kievā ir paredzēts, lai palīdzētu šī, šajā procesā saistībā ar šo nolīgumu. Tātad visi tie, kas vēlas palīdzēt šajā procesā, tiek aicināti piedalīties uzklausīšanā, kā mm, Mārku, viņš ir flāms, bet runā nīderlandiski, un viņš var uh, pilnvērtīgi piedalīties pēc būtības politiskajās debatēs, kas notiek Nīderlandē. Paldies, tie bija divi svarīgākie aspekti. Liels paldies! Es uh, dzirdēju, ka valdība ir pieņemusi lēmumu neiesaistīties publiskajās debatēs. Un jūs esat kaut ko parakstījis. Tādā gadījumā uh, vajag arī to pildīt un uh, Es esmu aizmirsis eh, vienu punktu manā ziņojumā par apvienotajām nācijām. Iespējams, ka jūs varētu to mm, izsvērt, ja politiskā grupa nāk lajā ar iniciatīvu komitejā, tad nākamajā gadā mums varētu būt rekomendācijas padomē par eh, sa, par uzlabojumiem, un, eh, jo mūsu procedūra parāds to, ka iniciatīvai jābūt eh, no politiskās grupas, un tad jūs varat izrunāt to politiskajā grupā un nāk klajā ar šādu priekšlikumu. Lielas paldies! Ar to tad arī noslēdzam sanāksmi. Yeah.